So, hello, good morning. Uh. Labrīt, klātesošie. Nav daudz šobrīd deputātu, bet varam sākt darbu. Man šī diena ir ārkārtīgi jauka, ne ja tikai tādēļ, ka es esmu tikusi pie sanāksmes vadīšanas. Parasti esmu vicepriekšsēdētāja, Šodien ir Bobā Dilana dzimšanas diena. Un var jau būt, ka viņš mums devis kas, ko vairāk nekā tikai dziesmas. Varu teikt, ka laiki mainās gan mūsu iekšējiem tirgum, un varētu teikt, ka mēs esam tā, tā kā tāds ritošais akmenis, un, un katrs no mums iet savu ceļu, un viss būs ļoti labi. Un Pat arī Bobam Dilanam taču ir ļauts pieļaut kādu kļūdu. Un nu, tas pats attiecas arī uz mūsu diskusijām attiecībā uz eh, enerģētiku. Taču tagad sāksim darbu. Pirmām kārtām ir darba kārtības projekta pieņemšana. Darba kārtības projekts jums ir pieejams, ja nav nekādu iebildumu. Tādu varam pieņemt to un strādāt. Šī sanāksme tiek pārraidīta internetā un sveicieni visiem, kas mūs klausās un skatās internetā. IMKO deputāti ir ielūgti NV komitejā. Trīs, trijos šodien ir farmaceitisko produktu pētījumu publiskošana. Tātad šodien 2Q2 telpā trijos jūs varētu apmeklēt šo sanāksmi. Un sirsnīgi sveicu arī uh, Filu Penterkastu, mūsu jaunā deputāte. Viņa strādā Salana Kelī vietā, kas tagad kļuva par ministru. Sirsnīgi sveicam. Nu, kas vēl? Tagad protokola pieņemšana. 16. mārts, 21. un 22. mārts, kā arī no 11. līdz 13. aprīlim protokoli ir pieejami, ja deputātiem ir jebkāda veida protesta, tad droši var iesniegt tad līdz rītdienai, līdz rītdienai 12.00. Un tagad sākam izskatīt darba kārtību. Pirmais jautājums, kas mums ir jāizskata, ir vizīti Polijā. Un ir arī kāds deputāts, kas ir atbildīgs par šo jautājumu. Viņš ar lielu prieku mums pastāstīs. Lūdzu. Priekšsēdētāji, liels paldies! Es vienkārši pagaidīju, līdz uh, visi būs uzlikuši austiņas, saslēguši kanālus, lai visi varētu mani saprast. Jo skaidrs, ka lielākā daļa no jums nesaprot manu valodu. Priekšsēdētāji, mums bija ļoti interesanti vizīte Polijā pagājušajā nedēļā. Pašā sākumā mēs ieradāmies Krakovā, un man, tā kā pats nāku no Nīderlandes, bija ārkārtīgi interesanti un patīkami apmeklēt Poliju un runāt ar cilvēkiem, kas ir entuziasma pilni par Eiropas Savienību. Krakovā mums bija iespēja tikties ar uzņēmējiem, un dzirdēju no viņiem arī ļoti pozitīvus vārdus par iekšējo tirgu, taču viņi teica, ka viņiem joprojām traucē tas, ka eksistē tik atšķirīgas nodokļu sistēmas. Eksportieri no Pūlijas teica, ka viņiem ļoti traucē tas, ka gan tarifu, gan uh, nodokļu jomā ir tik liela atšķirība. Viņi arī teica, piemēram, PVN atšķirības jautājums viņiem ir ļoti sāpīgs. Un, bet ne jau tikai nodokļu likmes viņiem šķiet sarežģīts un traucējušas, bet arī tas, ka eksistē ļoti dažādas nodokļu sistēmas. Un esam runājuši arī ar polijas prezidentūru, ka drīz, kas drīz pārņems varas grožus, viņi ir ļoti ieinteresēti tajā, lai risinātu visus šos jautājumus, arī saistībā ar ekonomikas attīstību. Nu, redzēsim, kā viņam veiksies. Noteikti turpmāko sešu mēnešu laikā pūļi bieži pie mums viesosies un, un stāstīs, cik tālu viņi ir pavirzījušies. Mums bija iespēja runāt arī ar polijas deputātu parlamentiem, gan no augšpalāts, gan no apakšpalāts. Un runājam, protams, par visiem jautājumiem, kas interesē IMKO komiteju. Tiek runāts par elektronisko komerciju, par elektronisko parakstu arī. Un Rulieras kundze arī gribēja runāt par par valsts iepirkumu konkursiem arī Eiropas mērogā. Kādā veidā varētu palīdzēt uzņēmējiem šādā veidā? Polijas ekonomika ļoti strauji attīstās, un viņi noteikti gribētu izmantot pilnībā Polijas prezidentūras piedāvātās iespējas tā, lai varētu tālāk progresēt vairākos jautājumos, kas ir saistīti ar ekonomiku. Mēlos arī pateikties IMCO speciālistiem, kas bija ļoti elastīgi mūsu vizītes laikā, un varu teikt, ka šī vizīte bija ne tikai liederīga, bet arī ļoti patīkama. Paldies! Liels paldies! Vandekampa kungs! Un jūs arī būsiet tā persona, kas varēs tagad prezentēt savu ziņojumu, lūdzu! Vēlreiz paldies priekšsēdētājai! Nu, es nezinu. Ja es pareizi atceros, Bobam Dilanam ļoti patika motocikli. Es nezinu, vai, vai, vai, vai precīzi informācija man ir pieejama, bet jebkurā gadījumā runāsim tagad par motocikliem un citām lietām. No manas puses daži komentāri. Mums ir ziņojums, kā jau viss noteikti būs pamanījuši, jums ir pieejams arī eksemplārs un, protams, mīļš paldies visiem, kas no sirds piedalījās šī ziņojuma tapšanā un diskutēšanā. Un man bija iespēja, protams, pārliecināties par to, ka šāda ziņojuma tapšanā ir jāiegūt milzīgs darbs, bet viena lieta, ko es varu teikt, ka tulkojot un drukājot kaut kādā brīdī ir bija ieviesušas kļūdas. Pirmkārt, tur cipari ir sajaukt, bet, protams, to mēs izdarīsim, iesniegsim attiecīgo grozījumu, ko es atbalstīšu. Vēl viens uh, aspekts, kas ir saistīts par trešo pielikumu, par nelieliem ražošanas apjomiem. Tur ir jāmaina, tur LA1. B, LA, 2B, tur ir jābūt 50, nevis 20, un kategorija L3A, tur savukārt šobrīd ir 50, jābūt 100, bet nu, to visu mēs viegli labosim. skatos tagad uz mūsu asistentiem. Rolēr kundze, vai jums arī ir pieejams pielikums? Jā, viss ir kārtībā, saka Rolērs kundze. Jebkurā gadījumā pielikumi šobrīd ir grozīti, un jums ir jābūt pieejamiem arī grozītājiem pielikumiem, jo doma, protams, bija tāda, lai šie pielikumi būtu skaidrāki un saprotamāki. Bet tagad runāsim par lietas būtību, par tekstu saturu. tika diezgan plaši diskutēts par komisijas priekšlikumu darbības jomu. Un ir vairāki aspekti, ko mēs gribējam iekļaut šajā darbības jomā, respektīvi to paplašināt, ar to domu, lai palielinātu transporta līdzekļu klāstu, gan S2, gan S1, tie ir bērnu divriteņi, un arī tā saucamie ETV, kas ir iekļauti darba, kas ir iekļauti darbības jomā, tas viss ir iekļauts. Vēl viena lieta ir saistīta ar laika grafiku. Šobrīd īstenībā ir diezgan sarežģīts termiņš noteikts. Un mēs gribējam samazināt šobrīd šo termiņu skaitu, jo pagaidām ir kādi 3 vai 8, 7 vai 8 posmi noteikti. Mūsu doma bija tāda, lai būtu trīs posmi, trīs termiņi, kas būtu absolūti skaidri. Pirmkārt, mēs gribējām pagaidu regulējumu tā, lai emisija aspekti tiktu iekļaut kā līdz šim. Nākamais aspekts ir vides prasības, tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi mūsu regulā saistībā ar emisijām. Un, ja pavisam godīgi, varu teikt, ka mēs uz vienu kilometru emitējam diezgan daudz izmešu. Un tā kā es pats personiski labprāt pārvietojos ar riteni brīvajā laikā, taču savukārt tad, kad man ir jādodas profesionālās gaitās, man nāksies doties ar auto, līdz ar to es saprotu, ka es piesārņoju gaisu diezgan. Savukārt šeit no Vācijas deputātiem es saņēmu tādus kritiskus komentārus, bet, protams, ļoti pozitīvus. Vēl viena lieta ir saistīta ar diagnostikas sistēmām. Jautājums, protams, ir, vai būtu nepieciešams šādu diagnosticēšanas sistēmu attiecināt arī uz nelieliem transporta līdzekļiem. Skaidrs, ka par to tiks vēl diskutēts, gan jau būs arī kādi grozījumi. Nākamais aspekts ir drošības pasākumi. Priekšsēdētāji mums jau notika diskusijas un bija arī mūsu kolēģi no transporta komitejas klāt. Jautājums bija par to, vai būtu nepieciešams pilnīgi visas bremzēšanas sistēmas, gan CBS, gan ABS, iekļaut arī attiecībā uz uh, velosipēdiem un uh, uz, mo uz uh, motocikliem. Bet es nezinu, kā labāk būtu, ja runa šeit ir, protams, par moderniem, brem, par modernām bremzēšanas sistēmām. Šeit, protams, ir arī izmaksas elements attiecībos CBS un ABS bremzēšanas sistēmām. Un, kā jau teicu, jautājums līdz galam nav atrisināts, ir vai nav jāiekļauj. Bet ir ārkārtīgi svarīgi lai modificēto dzinēju iekļaušana būtu iespējama. Apvienotāja karalistē un īrijā es zinu, ka cilvēki ļoti labprāt saviem motocikliem uzlabo motoru jauda, maina motoru. Par mo mopēdiem un skūteriem runājot, tur varbūt savādāka situācija, bet jebkurā gadījumā es ļoti gribētu, lai pastāvētu iespēja modificēt dzin dzinēju. Tad ir vēl divi aspekti, par kuriem ir jārunā svarīgs jautājums ir saistīts ar nelielām ražotnēm, pat nelielām komandām varbūt, kas gribētu saražot savu dzinēju. Mēs viņus saucam par uh, nelielām ražotnēm, un šeit būtu nepieciešams, protams, grozīt komisijas priekšlikumus. Vēl viena svarīga lieta, un tās ir e, šī saistīta arī ar e, citiem dokumentiem, kas tiek izskatīti IMCO komitejā. Jautājums ir par, e, par remonta un uzturēšanas informāciju. Ja mēs ļoti gribētu, protams, lai gan dīleri, gan arī uh, citi pārdevēji un uh, patērētāji tiktu aizsargāti, respektīvi, lai īsta informācija, kas ir saistīta ar remontiem un ar transporta līdzekļu uzturēšanu, lai šī informācija būtu pilnībā iekļauta. Attiecībā uz šo ziņojumu mums bija arī uzklausīšana, un uzklausīšana bija pieejama arī internetā, un es saprotu, ka bija diezgan liela interese, jo bija diezgan daudz atsauksmju. Bija arī iespēja doties izpētes vizītē Itālijā, Boloņā, un bijām arī Pontadērā, kur bija iespēja uh, aplūkot, kā darbojas skuteru ražošana. Tad mums bija iespēja arī aplūkot eseni, kur savukārt mēs varējām redzēt, kā notiek tehniskās pārbaudas, bijām arī Salzburgā, kur tiek ražotas ražoti automobīļi, BMW. Nu, kā jau teicu, bija uzklausīšana ziņojums šobrīd, jā, jums ir pieejams rakstveidā. Liels paldies visiem ēnu referentiem par viņu līdzdalību. Paldies! Paldies, Vandekampa kungam. Es domāju, ka ļoti daudzi dedzīgi motociklisti seko mūsu sanāksmes norisei un viņiem noteikti būs prieks dzirdēt dažus jūsu komentārus. Nākošais uh, runātājs ir ēnu, ēnu referente uh, Vestfāls kundze, kas pārstāv sociāldemokrātus. Labrīt! Priekšsēdētājs kundze, referente kungs, godāmie kolēģi! Es neesmu nekāda motociklu piekritēja, bet šis eh, jautājums noteikti ir ļoti interesants. Un man un arī uh, maniem līdzstrādniekiem pēdējo mēnešu laikā ir eh, nācies uzzināt ļoti daudz no tā, kas uztrauc motociklistu prātus un arī uh, kvadriciklistu un citu uh, šo transporta līdzekļu vadītāju prātus. Pirmkārtām es vēlētu vēlētos jums pateikties par plašo iesaistīšanos šī ziņojuma uh, sastādīšanā. Kā jau mēs esam norādījuši, mēs ne visās jomās varam te piekrist jums, bet jebkurā gadījumā es apsveicu, ka jūs regulas uh, piemērošana attiecinat arī uz eh, enduro motocikliem. Un tas nozīmē, ka nākotnē mums vajadzēs arī uh, paveikt eh, attiecīgus uzdevumus. Manda Kampakungs, eh, mans viedoklis tomēr atšķiras uz, attiecībā uz eh, ieviešanas datumiem, normām. Manuprāt, trešās normas svītrošana attaino realitāti. Ir jāatcerās, ka pārējie transporta līdzekļi atbilst šīm tehniskajām normām jau tagad. Attiecībā uz ieviešanas eh, datiem, kas ir iekļauti komisijas priekšlikumā, manuprāt, jūsējie ir mazāk ambiciozi. Kas notiktu tādā gadījumā, ka ja 4. un 5. Eiropas normu eh, attiecinātu uz 4. normas ieviešanas datumu, tātad eh, tekstuāli tas būtu 2015. gads. Es uzskatu, ka ar to mēs ļoti daudz iegūtu. Uh, Weise Einführung kann ja vielleicht noch gerechtfertigt sein. Attiecībā uz eh, OBD, protams, mēs varētu ieviest eh, to pakāpeniski, bet kāpēc gan mopēdi ir uh, izņemti no šīs jomas? Ir jāatcerās, ka mums ir. Mums vajadzētu vērsties pret uh, motociklo pārveidošanu pēc to uh, ieviešanas eksploatācijā. Mums ir jādomā par to, ka šāda veida motociklus galvenokārt izmanto jaunākie uh, vadītāji, un uh, šeit es nerunāju par kā, kā uh, 13 un 9 gadus vecu meiteņu mamma. Uh, Tāpat arī es uzskatu, ka attiecībā uz bremžu sistēmu centrālais aspekts ir drošība. Kombinētā dru, bremžu sistēma, manuprāt, nav alternatīva eh, pret bloķēšanas bremžu sistēmai. Protams, to varētu ieviest eh, kā papildus pasākumu. Jūs uzskatāt, ka tas slikti ietekmētu tirgu, ja pretbloķēšanas sistēma būtu obligāta visiem motociklu veidiem. Es uzskatu, ka tas nav nekāds arguments. Es uzskatu, ka sliktākajā gadījumā tādi sliktāki motociklu veidi vienkārši pazustu no tirgus, bet tas nekaitētu ražotājiem. Mums ir jāatcerās, ka mūsu mērķis ir samazināt uh, autosatiksmes negadījumos bojā gājušo skaitu. Un tieši tas ir šis regulas mērķis. Mums vajadzētu ņemt vērā, ka daži motociklu veidi noteikti veicina šo, šos um, uh, satiksmes negadījumus. Mums ir jādomā par Eiropas motociklu industrijas tālāku attīstību. Pretbloķēšanas bremžu, bremžu sistēmu taču var uh, iebūvēt arī uh, vieglajās uh, vieglajos kvadraciklos. Mums ir jāatcerās, ka arī cenu gal, gan jau nākotnē var samazināt. Es noteikti ļoti priecātos, ja mēs eh, varētu panākt kompromisu attiecībā uz manis pieminētajiem punktiem. Nākamajās nedēļās varbūt tas arī notiks. Noslēgumā, Vanderkampa kungs, es vēlētos pateikties par labo sadarbību un arī par apmeklējumiem, kuros jūs piedalījāties. Paldies, Vestpēles kundzei. Kain. Mandes. Mandesi kungs, laikam nav klāt. Kreutzmann kungs, vai jūs vēlaties ko teikt? Paldies. Šķiet, ka Mānes kungs ir mūsu politiskajā grupā um, zvaigzne šajos jautājumos, un es nevarēšu viņa vietā sniegt komentārus. Haidi Rūle ir klāta. Lūdzu, jums dod vārdu. Dīvainā kārtā manas austiņas nedarbojas, bet mikrofons un viss apgaismojums manā darba vietā darbojas, un tas ir pats galvenais. Es varu pievienoties iepriekšējai runātājai vairākos punktos, bet sāksim, protams, ar pateicību, jo tas ir pats svarīgākais. Referents uh, ar ēnu referentiem sadarbojās patiešām izcili. Es vēlētos viņam personīgi pateikties. Es uzskatīju, ka šis darba stils bija ļoti cauradzams, un vi, mēs piedalījāmies arī um, daudzos posmos. Protams, mēs nevarējām piedalīties visos apmeklējumos, bet mēs tikām informēti, Un tas, ko viņš ir paveicis, man ir ļoti saprotams, un arī uh, lielākajos punktos es to varētu atbalstīt. Es vēlētos pateikties uh, uh Vanderkampa kungam. Es vēlētos tomēr piekrist uh, manai iepriekšējai runātājai attiecībā uz uh, izmešiem. Mēs varētu būt ambiciozāki, tātad te ir runa par eiro 4 un eiro 5 normām. Es uzskatu, ka mēs te varētu uh, attiecināt citus ieviešanas termiņus. Varbūt šos laika grafikus mēs varētu vēl vairāk saīsināt. Es jau apsveicu, ka tie ir saīsināti, bet varbūt mēs varētu uh, tomēr darīt vēl ko vairāk. Tas būtu viens. Nākamais. Mēs, mums vēl par to ir jādiskutē, taču es uzskatu, ka mums vajadzētu tomēr nošķirt uh, ABS bremžu sistēmu Uh, attiecībā uz maziem transporta līdzekļiem. Es nezinu, vai attiecībā uz mopēdiem to varētu ievies. Mums par to vajadzētu diskutēt. Es uh, šeit uh, gribētu pieminēt pavisam citu problēmu. Mums ir jāatcerās, ka attīstība divu, trīs un četru riteņu transporta līdzekļu jomā arvien pātrinās arvien vairāk tiek uh, ieviesti elektroniski transporta līdzekļi tirgu, un tirgus līdz ar to vairs nav pāredzams. Tas attiecas arī uz pedeleks. Tie ir tādi e-motocikli, kas ir aprīkoti ar motoru. Es uzskatu, ka mums vajadzētu šeit noteikta definīciju Mēs nevaram šo definīciju attiecināt tikai uz ātrumu. Ja mēs vēlamies šos elektroniskos velosipēdus attīstīt eh, pilsētu uh, satiksmē, tad mums ir jāatcerās arī par braucējiem. Ir jāatcerās, ka ārpus pilsētas noteikti eh, šiem, šiem transporta līdzekļiem ir vajadzīga lielāka jauda nekā pilsētās, kur ceļi parasti ir līdzeni. Uh, bet par to mums noteikti ir jārunā. Tāpat mums ir jādomā par pārskatīšanas klauzulu. Tā vienmēr tiek ieviesta. Divu, trīs un četru riteņu elektronisko transporta līdzekļu jomā e, ir jāatcerās, ka notiek ļoti liela attīstība, un tieši tāpēc arī ir jādomā par bremžu sistēmu. To vajadzētu noteikti atbalstīt. Mēs nevaram šeit pieļaut, e, ka parādās e, caurumi likumdošanā. Uh, Es domāju, ka mums ēnu referentiem vajadzētu vēlreiz sanākt kopā un varbūt diskutēt arī ar komisiju, kas arī ir pieminējusi, ka šīs regulējums nav cauradzams un pēc dažiem gadiem šī, šī situācija būs pavisam atšķirīga. Tieši tāpēc mums vajadzētu šeit ieviest pārskatīšanas klauzulu, lai mēs šajā jaunajā situācijā varētu pielāgoties. Paldies! Paldies! Tagad Manders kungs ir ieradies. Uh, un eh, jums tiešām nekas nav sakāms par šo jautājumu. Paldies, eh, saka Mandarkungs, atvainojos, ka nokavējos, man tiešām ir ko teikt, bet man vispirms bija jāiedzer kafiju. Es tiešām atvainojos par nokavēšanos. Es gribētu uzteikt Vande Kampa kungu par eh, to, ka viņš ir labi pastrādājis pie šī jautājuma un bija gatavs ar mums visiem sadarboties. Un Eh, es nevēlos atkārtot visu, kas jau ir teikts šai zālē, runājot par 13. apsvērumu par ierobežotu partiju, eh, partijās ražotajiem transporta līdzekļiem. Šeit vajadzētu precizēt, kas ir šis ierobežotais apjoms, ko mēs ar to saprotam, tālāk par jaunām uh, kategorijām mums ir uh, rūpīgi jāpapēta šī speciālo kategoriju ieviešana, tas ir jāprecizē, bet pieeja ir atbalstāma. Un runājot par uh, transporta līdzekļu standartizāciju, mums ir uh, jāuzsver savstarpējās atzīšanas principa uh, nozīme starp uh, valstīm. Tālāk par sporta pasākumiem 50. grozījums, vai tas uh, nozīmē, ka te nav tikai sacīkstes domāts, bet arī brīvas sporta pasākumi, sporta aktivitātes. ja iespējams gribētu piebilst un eh, runāt par eh, redzamību, par to, lai šie transporta līdzekļi būtu pamanāmi, lai būtu atstarotāji un tam līdzīgi aprīkojumi, jo bieži vien negadījumi notiek tādēļ, ka automašīnas vadītāji vienkārši nav pamanījuši motociklistus. Un nu, es domāju, ka mums vajadzētu noteikti stingrākas prasības, un tas tikai uzlabot motociklistu pašu drošību. Tāpat eh, domāju, ka ir jāharmonizē uh, eh, vadītāju apliecību prasības visā Eiropas Savienībā attiecībā uz motocikliem Un es arī vēlētos, lai būtu lielāka savietojamība akumulatoriem, elektriskajiem transporta līdzekļiem. Uh, varbūt nevajag noteikt, ka šiem akumulatoriem jābūt pilnīgi vienādiem visās valstīs, bet varētu būt tādas nelieli, nelieli akumulatori, kas ir nomaināmi un kas nav jālādē stundām ilgi. Uh, Ja, piemēram, akumulators ir izlādējies, tad var vienu tā daļu nomainīt, lai atkal varētu braukt tālāk. Es negribu šeit pārāk iedziļināties detaļās. Es saprotu, ka uh, ražotāji arī paši par to domā, un mēs varētu pieļaut pašregulējumu, bet mums ir jārada uh, noteikti nosacījumi tirgu, un, protams, mēs jau neesam inženieri visi šeit, lai varētu iezināties detaļās. Un noslēgumā, manuprāt, ir ļoti būtiski domājot par uh, drošību, lai ik pēc pieciem gadiem notiktu oficiālas drošības uh, kontroles, uh, Eh, lai to veikt īpaši uzņēmumi, ne eh, valsts. Tātad, eh, jo arī attiecībā uz motocikliem, un es ļoti labi to zinu, nevienmēr var būt pārliecināts, ka tehniski viss ir kārtībā, un tādēļ vajadzētu veikt šīs pārbaudas ik pēc pieciem gadiem, lai vismaz īpašnieki varētu būt droši par to, ka nav nekādi tehniski sarežģījumi. Paldies par sadarbību. Paldies, Manders kungs. Nākošais runātājs ir Švābkungs. Rīles kungs. Rīles kundze vēl vēlas kaut ko piebilst, ne? Jā, es aizmirsu. 65. grozījumā man par to ir jautājums, bet vāciski runāšu. Eh, jūs eh, runājat par eh, masu, par to, ka tā tiek noteikta atšķirīgos apmēros pasažieru transporta līdzekļiem un preču transporta līdzekļiem. Es gribēju jautāt, kāpēc. Tas ir 65. grozījums. Es atvainojos, Švāba kungs, man likās, tas ir komentārs attiecībā uz Māndēs kunga teikto, bet tev dod jums vārdu. E, ne, nav nekāda problēma, es tikai sataisīšu savu kafiju un tu arī runāšu. Es e, Vēlējos uh, vienkārši pateikties Vanderkampa kungam, jo, manuprāt, viņa darbs pie šīs ļoti tehniskās direktīvas uh, prasīja ļoti daudz uzmanības un ļoti daudz uh, darba. Es uzskatu, ka šie būtiskākie punkti, par kuriem tika tikko runāts, arī tiks pietiekami labi atrasināti un tiks atrasti arī visiem pieņemami kompromisi. Uh, Man interesē viens punkts, ko es tā nevaru ļoti labi izvērtēt, un tas ir jautājums par eh, šo divu un trīs riteņu transporta līdzekļu aprīkošanu ar ABS bremžu sistēmu. No vienas puses tiek teikts, ka šo transporta līdzekļu drošība, ko pārsvarā izmanto jauni cilvēki, nav pietiekama laba, Un uh, šajos transporta līdzekļos nevienmēr tehniski ir iespējams iebūvēt tik daudz drošības ierīču, bet uh, ir jāatcerās, ka daudz jauni cilvēki nemaz nevar atļauties tādus dārgus, ļoti labi aprīkotus transporta līdzekļus. Es gribētu zināt, uh, kā Vanderkungs izvērtē šos e, drocība, droš, šīs drošības ierīces attiecībā pret to izmaksām? Kāds būtu viņa vērtējums? Okay, Mr. Mr. Vanderkamp, would you like to answer? Vanderkampa kungs, vai jūs vēlaties atbildēt uzreiz vai izteiksieties pēc komisijas? Švāba kunga jautājums. Uh, Nu, labāk pēc komisijas. Please, uh, uh, from the commission is... Lūdzu, Matīkungs no komisijas. Thank you, Madam Chair, and... Uh... Paldies, priekšsēdētāji, labdien visiem. Es vēlētos arī uzteikt referentu Vande Kampu par viņa veikumu uh, ciešā sadarbībā arī ar mums, un viņš ir strādājis ļoti atklāti, kā jau to norādīja daudzi deputāti, bet arī bija ļoti sarežģīts uzdevums viņam jāveic uh, saskaņojot gan politiskos aspektus, gan arī ļoti tehniskas detaļas, un tādēļ es vēlētos pateikties referentam vēlreiz. Komisija vēlētos komentēt galvenokārt trīs punktus, par ko runāja Vande Kampkungs un citi deputāti. Pirmais par klasifikāciju. Mēs esam gatavi uzklausīt ierosinājumus par detalizētāku, specifiskāku klasifikāciju, un šeit mēs varam uh, vēl precizēt uh, arī nosacījums dažādām transporta līdzekļu klasēm. Uh, Tālāk par drošību un par uh, bremžu sistēmām. Mēs esam veikuši ietekmes novērtējumu un mūsuprāt esam raduši pareizu līdzsvaru starp izmaksām un drošības pasākumiem. Ja par vienu gadu tiktu atlikta ABS sistēmas uh, ieviešana. Uh, mēs uh, zinām, ka katru gadu vismaz 600 motociklistu iet bojā un 6 līdz 8 tūkstoši tiek smagi savainoti, ņemot vērā pieejamo tehnoloģiju mēs varam darīt kaut ko, lai situāciju uzlabotu. Un mēs eh, ierosinām šos pasākumus, jo mēs arī saprotam, kādi ir eh, sarežģījumi saistīti ar likumdošanas akta dažādu elementu, spēkā stāšanās datumiem, eh, par no nu, attiecībā uz jaunajiem motocikliem ABS sistēmas ieviešana ir paredzēta no 2017. gada 1. janvāra. Un, protams, šeit ir zinām izaicinājumi jāpārvar šajomā. Tālāk par emisijām. Es vēlētos uzstāt uz šo pirmo posmu vai pirmo soli, jo pretējā gadījumā pēc 2000, pēc, vai līdz 2017. gadam vispār nekas nenotiks šai jomā, kaut gan visi mūsu rīcībā esošie dati liecina par to, ka ir nepieciešams noteikti stingras prasības attiecībā uz emisiju apjomu un arī uz termiņiem L klases transporta līdzekļiem 60 2 procenti eh, no kopējām eh, ceļu transporta emisijām eh, rodas no šīs klases transporta līdzekļiem, un mēs uzskatām, ka šāda ietekme ir negatīva un nepieļaujama, un tā šīs emisijas veicina arī smogu veidošanos pilsētās, un tādēļ mums ir ļoti svarīgi panākt pirmā mērķa sasniegšanu. Tāpat vēlos uh, uzsvērt, ka virkne dalību valstu jau ir ieviesušas pasākumus aizliedzot mopēdus, skuterus un vieglos motociklus pilsētu centrā, jo tie neatbilst vides prasībām. Un uh, tas varētu būt arī pozitīvs pasākums, domājot par uh, transportu vai satiksmes apjomu samazināšanu. Un mēs arī apsveicam centienus ieviest uh, jaunās tehnoloģijas šajā jomā. Tehnoloģija attīstās ļoti strauji, un mēs uh, arī pieļaujam iespēju tipu apstiprināšanas uh, likumdošanā paredzēt jauninājumus un attiecībā uz arī uz elektriskiem transporta līdzekļiem, bet ir jāgarantē, lai šie transporta līdzekļi būtu droši un videi draudzīgi. Uh Un viens no ierosinātiem pasākumiem, runājot par tipu apstiprināšanu un par masas noteikšanu kategorijām, mēs no šīs masas izslēdzam akumulātoru svaru, bet mēs esam gatavi apspriest vēl citus pasākums, kas varētu tikt ieviesti, lai veicinātu jauno tehnoloģiju izmantošanu. Paldies! Paldies! Tagad vārds Vande Kampa kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti atvainojos, bet turpmākās desmit minūtēs mēs vēl vairāk runāsim par tehniskām detaļām. Bet uh, Tas ir tāds apkopojums uh, šim ziņojumam, un mums ir nepieciešams iedziļināties detaļās. Esam ļoti veiksmīgi sadarbojušies ar ēnu referentiem, mēs esam strādājuši atklātības gaisotnē uh, par spīti mūsu domstarpībām, un mēs turpmāko mm, nedēļu un mēnešu laikā turpināsim darbu, un tad redzēsim, pie kā būsim nonākuši līdz septembrim. Vispirms par. Uh, izmešiem. Savā ievadu uzrunā es norādīju, ka uh, es piekrītu komisijai, ka uh, divu riteņu transporta līdzekļi tiešām piesārņo apkārtējo vidi un ka ir nepieciešama pasākuma, lai situāciju uzlabotu. Esmu gatavs sadarboties ar uh, ēnu referentiem šajā jautājumā. Bet tā pašā mums ir. E, e, laikā mums ir jādomā par ražotājiem, mums ir jāveicina šās nozars attīstību. Šī nozara arī pārdzīvo ekonomikas krīzi un uh, mums ir jāizvērtē, vai un kā mēs varētu Uh, precizēt vienošanos par trešo, ceturto un piekto eiro normu un kā panākt vienošanos ar komisiju un parlamentu. Mm, mm, otrais komentārs, ko teica Vestfāls kundze par aborta diagnostikas sistēmu un skuteriem. Uh, Eh, jā, šeit eh, šai sistēmai tiešām varētu būt nozīmīga loma attiecībā uz skūteriem, jo šeit ir stiprākas prasības noteiktas motoriem. Jūs runājat, eh, piemēram, 1200 eiro maksā skuters, un tad var uh, tam uzstādīt vēl par 400 eiro iekārtas vai aprīkojumu. Uh, arī bremžu sistēmas mēs nevaram novērtēt par zemu bremžu sistēmas nozīmi. Piemēram, 16 gadīgi jaunieši tāpat var nosisties ar šādu skūteru, pat ja tam ir ABS bremžu sistēma, bet jaunietis neprot lietot šo sistēmu, nesaprot, kā tā darbojas. Un cilvēku pieļautās kļūdas uh, ir izsauc apmēram 75% transporta negadījumu. Bet mums ir jāpadomā, kā šo punktu šo prasību precizēt. Mums ir jāsaprot arī tas, ka šādas uh, bremžu, bremžu sistēmas katru gadu kļūst arvien lētākas. Mēs esam runājuši ar Bosch, ar Harley Davidson par ABS bremžu sistēmām. Un, protams, mums ir uh, jāizvērtē šī sistēma, uh, to izmantošanas iespēja. Šeit ir uh, izskan argumenti, ka šeit ir runa tikai par 80 eiro, tā ir šīs sistēmas izmaksas, bet ja tā ir jāuzstāda uz motociklu, tad vēl ir nepieciešama 300-400 eiro. Un um, mēs vēl ar Vespāles kundz par šiem jautājumiem runāsim par uh, emisijām un par bremžu sistēmām un uh, borta diagnostiku. Piekrītu Rīles kundzei uh, par viņas teikto. Nākošais būtiskais jautājums ir elektriskie divriteņi. Arī esmu konsultējies par šiem jautājumiem ar speciālistiem, ar komisijas pārstāvjiem. Šeit ir arī jādomā par to, kādas ir izmaksas un kādi ir ieguvumi no šādiem uh, transporta līdzekļiem. Elektriskie velosipēdi var braukt ļoti ātri, pat līdz 45 km stundā braucot no kalna, un ja uh, cilvēki brauc ar šādiem velosipēdiem bez uh, ķiverēm, tad atkal šeit uh, rodas uh, risks un uh, drošības problēmas. Ja mēs runājam par trīs un četru riteņu elektriskiem transporta līdzekļiem, tad es varētu piekrist Rīles kundzei. Protams, mums ir jāparādz iespējas tehnis, tehnikai attīstīties, un šeit varētu rasties sarežģījumi nosakot svāra vai masas ierobežojumu, un uh, nedrīkstam aizmirst, ka uh, Akumulātoru sistēmas ir ļoti smagas. Var jau, protams, cerēt, ka tiks uh, radīti vieglāki akumulātori, kas nesti, nesver tik smagi, un tad šī attīstība būs ļoti strauja pēc tam. Bet uh, 800 uh, kilogramu masu, tad mums te būtu jāpaskatās, vai tā ir L vai M klase. Bet es piekrītu Rīlas kundzei, ka mēs, mums ir jāiestrādā iespējas tehnikas, tehnoloģijas turpmākai attīstībai šajā direktīvas projektā. Mums ir eh, divi kolēģi, kam ir ļoti līdzīgi uzvārdi Rīlē un Rūle, un dažreiz rodas pārpratumi mūsu darbā. Mēs arī esam konsultējušies ar ražotājiem, ar Pjāģo un par tra krāvas transporta līdzekļiem. Šeit ir noteikti robeža 750 kg M kategorijai. Un tagad vēl daži komentāri par Manders kunga teikto. 50. grozījums. Tas ir, šeit, tas ir jāsaprot plašāk. Uh, šis uh, sports gan um, uz ceļiem, gan uh, bezceļu apvidos, un uh, ir uh, tikai nosacījums, ka šie transporta līdzekļi tiek paredzēti sporta izmantošanai un ir spēkā visi ierobežojumi, kas attiec uz sporta transporta līdzekļiem. Tālāk par redzamību vai pamanāmību. Um, motocikliem un divriteņiem. Es saprotu jūsu bāžas. Es negribu, protams, negribētu braukt ar motociklu, kas ir ārkārtīgi uzkrītoši, bet uh, ir jādomā par to, lai tie būtu pamanāmi uz ceļiem. Un uh, tāpat par akumulatoriem, to uzlādēšanas punktiem. Piaggio ir viens, eh, viena kontaktdakša, Yamahai varētu būt cita, citam ražotājiem vēl cita, un šeit varētu rasties sarežģījumi, un par to mums arī būtu jāpadomā, kā atrisināt šo problēmu. Tālāk par tehniskām apskatēm vai kontrolēm ik pēc pieciem gadiem Es neatbalstītu šādu ierosinājumu. Manuprāt, vairums motociklistu un skuteru īpašnieku regulāri veids transporta līdzekļu tehnisko apskati un apkopi. Un vēl Švāba kungs izteica komentāru, bet uh, es jau varētu teikt, ka viņam atbildēja komentējot Vestfāles un Rīles kundzes izteikumus. Un es domāju, ka mums būtu tomēr jāpadomā par šīm brēmžu sistēmām mūsu turpmākā darbā. Paldies! Paldies! termiņš grozījuma iesniegšanai ir 20. jūnijas. Un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Un enerģijas tirgus integritāte un pāredzamība. Mums ir paredzams balsojums tagad par šo atzinumu, un es došu vārdu Ravakovska kungam. Dāmas un kungi, pavisam īsi mums ir paredzēts balsojums par enerģijas tirgus integritāti un pārdzamību. Es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem par izcilo sadarbību, strādājot pie šī atzinuma. Pavisam īsi sākumā mums vajadzēja izlemt, ko tad mēs vēlamies iekļaut šajā atzinumā. Mēs nolēmām uh, iekļaut eh, tādu šauru jautājumu loku. Mēs eh, neieslēdzām tādas definīcijas, kas attiecas uz eh, galveno komiteju. Bet mēs vēlējāmies paveikt trīs lietas. Pirmkārtām, labāk paskaidrot, kāpēc mēs to darām. Un mēs to darām ne tikai tirgus caurredzamības labad, bet arī patērētāju labad, tā lai enerģijas cenas būtu zemākas. Mēs esam iekļāvuši arī vairākus konkrētus punktus attiecībā uz patērētājiem. Piemēram, eh, lemjot par sodiem, tajos būtu jāizvērtē patērētājiem nodarītais skaitējums. Tāpat arī mēs eh, strādājām pie enerģijas iekšējā tirgus, tā lai visiem būtu skaidrs, par ko šeit ir runa. Uh, Mēs sadarbojāmies ar ēnu referentiem tā, lai šīs eh, komitejas prioritātes tiešām tiktu ņemtas vērā. Mēs esam skaidri pateikuši, ka šī regula tiek eh, pieņemta patērētāju labā. Nākamais deleģētie tiesību akti. Mēs eh, darījām visu iespējamo, lai stiprinātu parlamenta prerogatīvas, it īpaši, ja ir runa par deleģētajiem tiesību aktiem saprašanās memoranda kontekstā. Uh, Es runāju par memorandu, ko parakstīja trīs institīcijas eh, - parlaments, komisija un padome, un te runa par mūsu pilnvaru stiprināšanu deleģēto tiesību aktu jomā. Te nav tā kā attiecībā uz kodolenerģiju, kur tikai pašās procesa beigās mums liek pateikt jā vai nē, tad dot savu piekrišanu vai arī to nedot. Mēs īstenībā varam ietekmēt, kā izskatīsies šie deleģēti akti. Tāpat arī mēs vēlējām paust savu viedokli par sodiem esam sagatavojuši attiecīgus kompromisa grozījumus. Mēs vēlētos izvairīties no situācijas, kur ekonomiski operatori izvēlas valsti, eh, kur darboties eh, tikai pēc eh, tā aspekta, cik augsti šajā valstī ir sodi. Ja komisija atklāja, ka kaut kas tam līdzīgs notiek, tad noteikti ir vajadzīgi pretpasākumi. Uh, Esam iesnieguši sešas kompromisa grozījumus, kur ir atainoti mūsu kolēģu viedokļi un intereses, vismaz lielākā daļa no tiem, un es ceru, ka balsojums būs uh, neproblemātisks. Vēlreiz liels paldies par izcilo sadarbību visām politiskajām grupām, visiem ēnu referentiem. Es domāju, ka mēs varam uh, sākt balsot. Esam konsultējušies arī ar vadošo komiteju, rūpniecības komiteju, un referenti un atbildīgās personas apgalvoja, ka ņems vērā mūsu atzinumu, sastādot galīgo ziņojumu. Paldies! Šķiet, ka tagad varam pievērsties balsojumam. Pirmais 40. grozījums. Turmes kungs, kurš par? Um, those against. Pret? Jūs varat sekot? Jā, viss kārtība, tagad balsojam. EP wasn't vote. Nu, jo EPP kaut kā nebalso. Nu, varbūt atkārtosim. 40. grozījums. Kas ir par? Pret atturas. Nu, izskatās, ka ir noraidīts. Vai labāk pārbaudīsim? Varbūt pārbaudīsim drošāk. We check amendment 4. Pārbaudam 40. grozījumu. We, we close the vote. So it's... I... Uh, Beidzam balsot, jā, tiešām ir noraidīts. Viens bija vairāk. 41. grozījums. Par? Pret? Atturās? Pieņemts. 7. grozījums. Un otrā rā, nu, pa, pret? Atturās? Pieņemts. 8. grozījums. Par? Pret? atturas, pieņemts. 42. Nē, atvainojos, 43. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 9. grozījums par, pret, atturas. Nu, tad kā ir pieņemts laikam? Varbūt labāk pārbaudīsim. Pārbaudīsim. Lai ir absolūti droši. Tātad elektroniski pārbaudam, beidzam pārbaudīt. Laikam, laikam, laikam neredzēju jūsu rokas, bet jebkurā gadījumā pieņemts ar nospiedošu vairākumu. Desmitais grozījums par pret atturās, pieņemts. 11. grozījums pār, pret, atturās, pieņemts. Turpināsim nākamajā lapusē, 12. grozījums, ref, referents iesniedza par, pret, atturās, pieņemts. 44. par, pret pret, atturās, pieņemts. Tālāk. Ceturtais pants, 45. grozījums. Mandarskungs pār, pret, atturās. Pārbaudīsim. Sākam balsot, sākam pārbaudi. 45. Ceturtais grozījums saka priekšsēdētāja visticamāk ar to domā 45, to, bet beidzam balsot. Norēdīts. Trīspadsmit par pret atturas Nāksies pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, jā, jā. Visi pār. Un priekšsēdētā laikam tā kā neredz dažreiz. 46 tagad. Turmekungs. Par. Pret atturās noraidīts. 47 par pret atturās. Nu šoreiz gan nāksies pārbaudīt. Sākam pārbaudīt. Beidzam pārbaudīt. Pieņemts. 51. Par? Pret? Atturās. Pieņemts. 14. Nē, nē, nē, nē, nē atvainojiet. 52. 52. Par? Pret? Atturās. Pieņemts. 15. ir atcelts. 53 līdz ar to par pret atturās pieņemts. 47, nē, nē, 48 par pret atturās noraidīts. 49 par pret atturās Pieņemts. Ā, neatvainojiet, noraidīts, noraidīts, noraidīts, nāksies pārbaudīt. Pārbaudīsim 49, pārbaudam elektroniski. Beidzam pārbaudīt. Pieņemts ar uh, viena balsa pārākumu. Viena balsa pārākumu. Tagad 50. 50. 50, kas ir par, pret, atturās, pieņemts. 16. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 17. par, pret, atturās, pieņemts. De 8. pantā 18. grozījums par pret atturās pieņemts. Tālāk mums ir 9. pants kompromisa grozījums 7 par pret atturās pieņemts. Tagad ir 56. Kas ir par? Pret. Atturās. Norēdīts. 57. Pār. Pret. Atturās. Pieņemts. Tālāk ir kompromisa grozījums 6 par pret pieņemts. Sešdesmit par pret pret naturās. Es teiktu noraidīts. 15. pants, 21. grozījums par pret naturās noraidīts. 16. pants, 61. Nē, nē, nē, atvainojies, pieņemts iepriekšējais, saka priekšsēdētāja. Nē, nē, nē, 21. Nē, 21. tagad pārbaudīsim. 21. grozījumu pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Nu, jā, ir pieņemts. Nē, nē, nē, ļoti atvainojos, es kaut ko tur nepareiz pateicu. Trūkst vārdu, saka priekšsēdētāji. Tagad lūdzu 61. Par, pret, atturās. Pieņemts. 22. Par, pret, atturās. Pieņemts. 23. Par, pret, atturās. Pieņemts. Un tagad preambula Pirmais kompromisa grozījums. Sākam balsot par, pret, atturās. Pieņemts. Kompromisa grozījums 2 par, pret, atturās. Pieņemts. 28. grozījums par, pret, atturās. Pieņemts. 29. grozījums pa daļām. Pirmā daļa sākam balsot par, pret, atturās pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās noraidīts, bet varbūt kāds gribētu pārbaudīt. Nē, viss ir apmierināti. Labi kompromisa grozījums 3 par pret atturās pieņemts. 32 par pret atturās noraidīts. 31 ar mutisku grozījumu 32 was rejected. Mm, mm, mm. yeah, this is right. 31 was an oral amendment. Yeah. So oral amendment replaced. Mutisks grozījums ir uh, by the agency par pret atturās pieņemts. Tālāk ir kompromisa grozījums 4 par pret atturās pieņemts. 34. grozījums par pret atturās pieņemts. 36. grozījums par pret atturās pieņem. Noraidīts, atvainojiet, noraidīts. 35. par pret atturās pieņemts. 37. par pret atturās pieņemts atturās manuprāt, ir noraidīts, bet labāk varbūt pārbaudīt 37. pārbaudām elektroniski. Sākam pārbaudīt, beidzam pārbaudīt. Noraidīts. Tālāk kompromisa grozījums 5. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Un sestais grozījums par pret atturās pieņemts. Un tālāk nobeiguma balsojums, elektroniski sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Ļoti labi sirsnīgi apsveicam referentu. Yeah. Now we go to uh, item six. Tālāk. Sestais darba kārtības jautājums - lielu ar bīstamām vielām saistīta avārija risku pārvaldība. Un lūdzu, Hanslikas kundze. Lūdzu. please. Mrs. Hansling. Okay. Uh, dear colleagues, sorry. <laughs> Cienījamie kolēģi! Es ļoti gribētu izteikties. Lielas paldies! Sirsnīgi sveicu jūs visus šodien šajā zālē. Tērabēla kungs, nu lūdzu. Šī direktīva ir ārkārtīgi svarīga, cienījamie klātesošie, jo ir ļoti svarīgi izvairīties no nopietnām avārijām. Un grozījumi, par kuriem jau tika runāts, pirmajā viedokļa apmaiņā, šie grozījumi ir vajadzīgi tieši tādēļ, ka ir nepieciešams pirmo pielikumu pieņemt attiecībā uz klasifikāciju attiecībā uz vielu un maisījumu klasifikāciju un to sasaisti ar uh, nopietnu avāriju mazināšanas nepieciešamību. Tāpēc vēlos teikt, ka nav nepieciešams tagad diskutēt par pilnīgi visu direktīvu, ir jārunā tikai par šo pielikumu. Grozījumu, ko ievies Eiropas komisija, šiem grozījumiem es varu pilnībā piekrist. Pirmkārt, tiek runāts par to, ka ir nepieciešams sociālās apspriedas, lai varētu uh, pienācīgi apspriesties sociālajiem partneriem pirms pieņemt lēmumu. Nākamais jautājums saistīts ar informācijas sistēmām un informācijas apmaiņu, kā arī informācijas sniegšanu par nopietnējām avārijām, un ir ļoti svarīgi, lai uh, avārijas nopietnuma slieksnis tiktu samazināts, tā lai tiktu ziņots arī par mazāk uh, smagām avārijām. Grozījumi, kas ir iekļauti atzinumā, uh, projektā ir šādi. Pirmkārt ir pirmā pielikuma grozījuma un otrkārt uh, sabiedrības informēšanas komisija savā priekšlikumā uzskata, ka pirmo pielikumu vajadzētu grozīt ar deleģētajiem tiesību aktiem. Un tas attiecās uz to, ka pielikumā ar deleģētajiem tiesību aktiem varētu grozīt, izslēgt vai iekļaut jaunus uh, jaunas vielas. Un, protams, šis pirmais pielikums ir ārkārtīgi svarīgs, jo tur tiek noteiktas vielas, tiek noteiktas robežvērtības, un tas ļoti nopietnē ietekmē arī tos uzņēmumus, kuriem ir vai nav jāziņo. Un tāpēc es uzskatu, ka šī pielikuma, kā arī septītā pielikuma normas, kas savukārt ļauj uh, nodrošināt uh, ceturtajā pantā paredzētos izņēmumus, manuprāt, šos grozījumus vajadzētu iekļaut parastajā likumdošanas procedūrā. Par pirmo pielikumu atkal runājot, es dzirdēju jau balsis un arī mūsu komitejas diskusijā mēs dzirdējam to, ka bija jau priekšlikumi par konkrēto vielu iekļaušanu vai svītrošanu no šī pielikuma. Un tad pēc mūsu diskusijas es sāku ļoti rūpīgi izskatīt šo pirmo pielikumu, un manuprāt, tieši Envi komitejam, konvitējai ir jābūt atbildīgai pār uh, šī pielikuma saturu, jo ne man personiski, ne arī IMKO komiteja nav pietiekamas kompetences, lai varētu noteikt, vai kāda konkrēta viela būtu jāiekļauj pirmajā pielikumā. Līdz ar to mans priekšlikums attiecībā uz pirmo pielikumu ir šāds. Vienīgais, ko es varu ieteikt, ir grozījumu veikšanas, svītrošanas, iekļaušanas procedūru. Es nerunāšu par e, priekšlikuma saturu, par e, pielikuma saturu. Tas, par ko es noteikti varu runāt, ir informēšanas e, pienākums. Jautājums ir arī par to, cik kvalitatīva un cik ātri sniegta ir šī informācija. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai informācija par avārijām tiktu sniegta absolūti precīzi un vienkārši, lai nebūtu nekādu jautājumu par to, kā cilvēkiem būtu jārīkojas, ja notiek kāda nopietna avārija. Jo, ja tik tiešām ir nopietna avārija, ir ļoti svarīgi ir nevis saņemt daudz informācijas, bet saņemt pareizo, precīzu, vajadzīgo informāciju. Vēl viens svarīgs aspekts, lai informācija tiktu izplatīta pēc iespējas lielākajam uh, ien, interesantu skaitam. Pirmkārt, protams, skolām ir jāsniedz šāda informācija, bērnu dārziem, medicīnas iestādēm un arī plašākam saņēmēju lokam. Nākamais aspekts, protams, ir tā, tāds, lai iedzīvotāji vajadzības gadījumā varētu saņemt papildu informāciju par potenciālajām avārijām. Šeit, protams, jārunā arī par komerc noslēpumu. Uh, Mans ieteikums arī būtu, lai Eiropas komisija ik pēc četriem gadiem nāktu klajā padomē un parlamentam ar e, ziņojumu par nopietnām avārijām, kas ir notikušas Eiropas Savienībā, un arī par to, kā šie, šīs nopietnas avārijas ir ietekmējušas direktīvas darbības efektivitāti. Es uzskatu, ka šāda informācija varētu būt ļoti noderīga. Uh, tad, kad mēs turpināsim diskutēt direktīvas saturu un vajadzības gadījumā arī diskutēsim par direktīvas grož, grozīšanas iespējām. Šobrīd tas no manas puses ir viss, bet vēlos teikt, ka līdz 21. jūnijam 12.00 jūs varētu iesniegt savas grozījumus un savukārt jūlijā varētu uh, varētu balsot, un tagad es ar lielu prieku uzklausīšu ēnu referents. Paldies! Liels paldies! Un tagad lūdzu ēnu referenti un Marija Peres. Lūdzu! Gracias, presidenta. Quisiera en primer lugar. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārtām es vēlētos apsveikt Hanslikas kundzi par izcilo darbu un dokumentu, ko viņa ir sagatavojusi. Es viņai piekrītu, ka būtu ļoti noderīgi, ja komisija pārskatītu pirmo priekšlikumu. Es vēlētos atsaukties uz procedūru, un es piekrītu referentei. Tas tika pieminīt, pieminēts arī viedokļu apmaiņā, kas notika aprīlī Mēs eh, nevaram pieļaut, ka pirmais eh, pielikums iet cauri deleģētu aktu procedūrai, kā to ir ieteikusi komisija. Pielikuma pārskatīšana ir eh, pats galvenais šajā bīstamo vielu instrumentā, un tieši tāpēc vajadzētu nodrošināt šeit parasto likumdošanas procedūru. Es piekrītu referentē arī attiecībā uz piekļuvi informācijai ir jāatcerās, ka tie, kurus varētu skart šādas avārijas, ir tiesīgi saņemt informāciju normālā kārtībā. Es domāju, ka mums vajadzētu iedziļināties detaļās attiecībā uz nepieciešamību sadarboties ar personālu, vietējām un reģionālajām iestādēm, lai varētu izvairīties no pārobežu incidentiem. Informācijai sistēmās ir jātiek atjaunotai uh, regulāri. Tāpat arī piekrītu referentei par to, ka komisijai vajadzētu sagatavot ziņojumu par smagām avārijām, kas ir notikušas Eiropas Savienības teritorijā, un to, kā, tas, kā tās ietekmē pašreizējo direktīvu. Man ir radušās šaubas par uh, periodiskumu. Manuprāt, to vajadzētu darīt katru reizi, tiklīdz notiek šāda avārija, jo īpaši, ja runa par pārobežu incidentu. Ir eh, vajadzīgas rekomendācijas, kas mums ļautu novērst šāda veida avārijas. Es vēlreiz vēlētos pateikties Hanzekas kundzei par izcilo darbu, un eh, mūsu grupa iesniegs dažus grozījumus. Paldies! Nākamajiem došu vārdu Aldes grupas pārstāvjiem. Potsmena kungs. Lielas paldies! Savas kolēģis Paranovas kundzes vārdā, kura diemžēl nevarēja ierasties, es vēlētos izteikt dažus komentārus par šo jautājumu. Paranovas kundze vēlētos apsveikt um, referenti par sagatavoto atzinumu un par ieteiktajiem grozījumiem. Alde grupa atbalsta izmaiņas, ko iesaka referente, lai grozītu otro pielikumu un septīto pielikumu, piemērojot parasto likumdošanas procedūru, nevis deleģētos tiesību aktus, tāpat arī attiecī, nosacījumos attiecībā uz informācijas sniegšanu sabiedrībai. Parnovas kundze atbalsta komisijas priekšlikumu samazināt kvalificēto slieksni uh, vielām, kas ir bīstamas vidē, taču tā vēlētos uzsvērt, ka jebkurs, jebkurš samazinājums eh, direktīvas aptvērumā nav piemērots, jo tādējādi varētu tikt ietekmēta sabiedrības veselība un vidas aizsardzība. Attiecībā uz vielām šeit varētu ieviest dažādus uzlabojumus attiecībā uz piemērojumiem sliekšņiem. Attiecībā uz dažām vielām nav skaidrs, uz kādiem zinātniskiem vai tehniskiem pamatiem šie sliekšņi ir noteikti. Iespējams, ka šis pamatojums ir politisks piemēram, sliekšņi attiecībā uz dioksīniem. Nav tādu piemēru dzīvē, kur varētu sasniegt šādus līmeņus. Varētu iekļaut vairākas vielas pirmajā pielikumā, lai eh, atainotu to, kā šīs vielas ietekmē sabiedrības veselību un vides aizsardzību. Iepriekšējā klasifikācijā eh, tās netika klasificētas kā toksiskas. Iespējams, Paranovas eh, kundze Eh, gribēs runāt arī par eh, veselības eh, apdraudējumu. Pašreizējā priekšlikumā nav iekļautas vielas, kas, nodru, kas rada šādu apdraudējumu ilgtermiņā. Paranovas kundze arī uzskata, ka vajadzētu labāk raksturot riskus. Te ir runa arī par apkārtējās vides ievainojamību to vajadzētu skatīt kopsakarā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem pār vidas aizsardzību. Paldies Kreitsman kungam, kas izteicās ēnu referentes par Novas kundzes vārdā. Haide Rūle ir vienmēr klāt. Lielas paldies! Iepriekšējās uzklausīšanas uh, laikā es sev jautāju, vai te nav runa par vides aizsardzības komiteju. Es uzskatu, ka Hānslikas kundzes eh, atzinums ir ļoti labs, jo viņa koncentrējas uz jautājumiem, kas ir mūsu komitejas kompetencē, un viņa ir iekļāvusi papildinājumus eh, komisijas priekšlikumā. Ja runa par eh, informācijas sniegšanu, par tiesībām uz informāciju, manuprāt, tas ir izcili. Manuprāt, tas ir arī ļoti nozīmīgi patērēta aizsardzības kontekstā. Ja runa par labāku likumdošanu un deleģēto aktu apšaubīšanu, uh, Mm, to es arī uzskatu par labu punktu, bet man interesētu, kāds ir komisijas viedoklis. Es uzskatu, ka tie ir ievērojami uzlabojumi komisijas priekšlikumā, un es gribētu zināt, vai komisija tos var akceptēt. Lielas paldies par jūsu darbu, tas ir tiešām izcils, un jūs koncentrējāties tiešām uz tiem jautājumiem, kas ir mūsu komitejas kompetencē. Paldies, Rūlas kundzei. Varbūt eh, GUE grupā ir kas sakāms jums ir kādi komentāri, es neredzu, ka ēnu referents būtu klāt. Nē, nav. Tas nozīmē, ka varam pievērsties komisijai. Lūdzu, Kristoferam vārds. Yes, thank you. Uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmkārtām mēs vēlētos apsveikt eh, šīs komitejas interesi par mūsu priešlikumu. Patiešām šī direktīva runā par eh, personu drošību un par cilvēku aizsardzību. Tieši tāpēc tā ir ļoti nozīmīga. Šīs direktīvas pārskatīšanu ierosināja izmaiņas eh, ķīmisko vielu likumdošanā, kas tika ieviestas gan starptautiskā, gan Eiropas mērogā. Mums ir e, jāņem vērā, ka šī direktīva atsaucas uz ķīmisko vielu likumdošanu, un e, mums ir e, jāievieš izmaiņas šajā direktīvā tik līdz, kā šīs, šie grozījumi ķīmisko vielu tiesību aktos stāsies spēkā, un tas ir 2015. gadā. Uh, Mēs vēlētos pateikties par eh, referentes un arī vairāku eh, runātāju pieminēto attiecībā uz piekļuvi informācijai. Ja mēs vēlamies novērst avārijas un eh, nodrošināt šīs novēršanas efektivitāti, ir vajadzīga informācija, un tieši tāpēc arī ir jānodrošina, lai cilvēki tiktu informēti, lai viņi zinātu, uh, kādi draudi izriet no šo cilvēku rīcības. Mēs piekrītam tiem, kas strādāja pie šī ziņojuma, ka e, šāds uzlabojums būtu jāievieš mūsu priekšlikumā. Mēs uzskatām arī, ka informācija būtu jāsniedz internetā, daļa no šīs informācijas būtu jāievieto internetā, ja kāds, e, ja kādu ir skārusi avārija, tad uh, Noteikti šim cilvēkam ir jānodrošina ātra piekļuve informācijai, un mūsdienās visātrāk to var izdarīt tieši internetā. Tāpat arī ir jānodrošina informācijas sniegšana pēc pieprasījuma. Mēs uzskatām, ka e, šie uzlabojumi ir ļoti skaidri, saprotami un precīzi. Mēs uzskatām, ka redakcija ir patiešām laba. par aptvērumu un par deleģētajiem tiesību aktiem. Es gribētu mazliet sīkāk paskaidrot, kāda ir šī pieeja. Mēs uzskatām, ka e, šajā sistēmā tas ir ļoti nozīmīgi. Ir tiesība akti pieņemta Eiropā par klasifikāciju, marķēšanu un vielām. Uh, Te ir runa par ķīmisko vielu uh, pamatīpašībām, kas nosaka to, kā šīs vielas tiek klasificētas. Ja viela tiek klasificēta saskaņā ar šiem tiesību aktiem, tad, ja tiek noteikts, ka tai ir zināmas īpatnības, piemēram, tā ir toksiska, apdraud veselību, tad, tad tā, šī klasifikācija ir jāņem vērā. Uh, Šie lēmumi par klasifikāciju tiek pieņemti balstoties uz tehnisku informāciju, un tas tiek darīts saskaņā likumdošanas procedūru ar pārbaudas procedūru. Un tas tika pieņemts pēc Lisabonas līgumā, un šī ir normālā procedūra, kas attiecas uz deleģētajiem tiesību aktiem. Protams, ir uh, tādas situācijas, kad viela tiek klasificēta balstoties uz tās pamatīpašībām, bet tas neattaino uh, eh, šīs vielas bīstamību attiecībā uz tās izmantošanu. Ja mēs paskatāmies uz pirmā pielikuma trešo daļu, tad jūs redzēsiet, ka mēs nerunājam par vielas izslēgšanu no direktīvas. Mēs runājam par to, uh, ka vajadzētu definēt, kādos apstākļos šīs vielas būtu direktīvas aptvērumā un kādos apstākļos eh, šīs vielas neietilptu direktīvā. Tad, tad eh, tiek noteikts, ka šai vielai nav liela avārijas riska. Mums vajadzētu šeit eh, ieviest piesardzīgu formulējumu. Ja mēs piemērojam tikai šīs vielas pamatīpašības, visā šajā direktīvā, tad mēs varētu saskarties ar situāciju, kur klasifikācija saskaņā ar komitoloģijas procedūru nebūtu proporcionālā lielam avārijas riskam. Protams, mēs saprotam parlamenta bāžas attiecībā uz to, kā komisija piemēro savas pilnvaras attiecībā uz deleģētajiem aktiem. Uh, Ceturtajā pielikumā mēs esam iekļauši vispārīgus kritērijus, balstoties uz kuriem šāda lēmuma ir jāpieņem. Pašlaik mēs sadarbojamies ar speciālistiem, lai noteiktu, kā precizēt šos kritērijus, un tie tiks iekļauti septītajā pielikumā. Esam redzējuši arī citus dokumentus parlamentā, kas runā par kritērijiem kas tiek izmantoti šo pilnvaru īstenošanā, un arī par iespējām, ka dažas vielas nokļūtu deleģēto aktu aptvērumā. Un es e, domāju, ka šai komitejai arī vajadzētu apsvērt šādas pieejas izmantošanu. Noslēgumā mēs e, atbalstam arī ziņošanas uh, konkretizēšanu, ja tiks sagatavoti um, plašāki ziņojumi par visām avārijām, tad tādējādi notiks labāka informācijas apmaiņa, un arī avārija profilakse visās dalībvalstīs būs labāka. 20. pāntā, 4. punktā mēs sakām, ka komisija gatavos ziņojumu. Mēs īsti nesaprotam, vai referente vēlas paplašināt šī ziņojuma saturu vai arī veidot otru ziņošanas ciklu. Komisija uzskata, ka tas būtu apgrūtinoši, jo mēs jau esam ieteikuši vienu ziņojumu gatavošanas ciklu. Tagad attiecībā uz ziņojumiem pēc katras avārijas. Dažas avārijas ir ļoti lielas un pamatīgas. Tās ir tādas svarīgas avārijas, bet ar nelielām sekām. Mēs runājam par apmēram 20 līdz 35 avārijām, par kurām tiek gatavoti ziņojumi katru, par kurām tiek ziņots katru gadu, bet par kurām netiek gatavoti ziņojumi. Mēs gatavojam šos ziņojumus um, dažus gadus pēc šīs avārijas, tad, kad ir apkopota visa informācija. Es ceru, ka līdz ar to esmu atbildējis uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Thank you. Thank you. Paldies. Hānslikas kundze, vai jūs vēlētos uh, izdarīt kopsavilkumu? Eh, Priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi, esmu ļoti pateicīga par ārkārtīgi interesantu diskusiju par mana eh, ziņojuma projektu. Ieklausoties jūsu komentārās, varēja pamanīt, ka daudzos gadījumos ir ļoti līdzīgs viedoklis, līdz ar to varēsim panākt ļoti labu kompromisu, ko varēsim izmantot nākotnē. Ne? Es domāju, ka nākotnē tiešām tas būs ļoti veiksmīgi un vēlos atgādināt jums, kā 20. 21. jūnijas līdz 12.00 ir tā diena, kad jūs varat iesniegt savus grozījumus. Paldies par uzmanību! Thank you very much. And, uh, when you... Paldies! Un runājot par darba grafiku, tad es gribu jūs informēt, ka grozījuma izskatīšana notiks 11. jūlijā, balsojums notiks 12. jūlijā mūsu komitejā un atbildīgajā komitejā. Uh, notiks, uh, to jau mēs vēl īsti nezinām, bet plenārs sesijā šis jautājums tiks izskatīts decembrī. Mēs esam nedaudz aizsteigušies priekšā mūsu paredzētajam grafikam, bet tā kā Gebhards kundze ir zālē, tad varam pāriet pie septītā darba kārtības punktā tehniskās prasības kredītu pārvedumiem un tiešajiem debitiem eiro un grozījumu izskatīšana šajā regulā. Došu vārdu Evelinai Gephárdai, kura ir atzinuma sagatavotāja. Jā, paldies priekšsēdētāji. Tas ir atzinums eh, par eh, ekonomikas un monetāro lietu komitejas ziņojumu. Un te ir runa par to, kā organizēt sepa sistēmu un ar uh, cik ātri eh, šī procedūra tiks ieviesta kā vienīgais eh, pārvedumu mehānisms Eiropas Savienības dalību valstīs. Esmu gatavojis šo atzinumu tādā sakarībā, ka Eiropas komisija nav pārņēmusi pilnvaras šajā jomā. Tas nozīmē, ka SEPA sistēma un vecā sistēma varētu ilgāk darboties vienlaicīgi. Uh, bet eh, es uzskatu, ka Eiropas komisijā vajadzētu mums nodrošināt beigu datumu. Galu galā šeit ir runa par iekšējā tirgus veidošanu un par eirozonu. Mēs nevaram eh, pieļaut, ka šeit darbotos uh, daudzas un dažādas pārvedumu sistēmas. Ir jānodrošina vienotība un harmonizācija šajā sistēmā, cik vien tas ir iespējams. Tas būtu pirmais jautājums, ko es vēlējos atbildēt. Un otrais jautājums cik ilgi šis pārejas laiks darbotos attiecībā uz sepa, sepa sistēmu. Sabiedrībā un, un patērētā aizsargātāju vidū notiek ļoti daudzas diskusijas par šo jautājumu. Mums ir eh, jādomā par to, vai mēs varam noteikt vienu to pašu datumu pārvedumiem un pārējiem maksājumu pakāpojumiem. Kā gan ir īstais termins vācu valodā? Es visu gatavoju angliski, un eh, man vienmēr ir eh, grūtības izteikties vācu valodā. Jā, tad ir runa par debetiem. Uh, Vai ne mums vajadzētu noteikt eh, to pašu termiņu pārvedumiem un debatiem? Savā pirmajā projektā es eh, grozījumā biju ielikusi vienu un to pašu datumu, bet eh, pēc tam es visu to tā pamatīgi pārdomāju un es sapratu, ka pārvedumi un debeti taču ir ļoti atšķirīgas sistēmas. Uh, Mums ir jādomā par patērētā aizsardzību. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Attiecībā uz pārvedumiem var ļoti vienkārši noteikt eh, datus, var pateikt, ka šie dati ir tādi sensitīvi un līdz ar to tie netiek nodoti naudas saņēmējam, jo attiecībā uz datu aizsardzību tas ir ļoti nozīmīgi. Un Tieši tāpēc šo datumu varētu noteikt ātrāk nekā debetiem, jo e, debeti ir mazliet atšķirīgi. Šie dati tiek nototi trešajai pusē, lai šo debetu patiešām varētu arī uh, īstenot. Tieši tāpēc arī te ir jādomā par datu aizsardzību un arī par izsekojamību. Uh, ja šie dati tiek izmantoti ļaunprātīgi. Tas ir īpaši sensitīvs jautājums. Es esmu runājusi ar banku pārstāvjiem un arī citām iesaistītajām pusēm, un esmu sapratusi, ka drošības ziņā te, var, te ir vēl daudz, kas darāms. Es uzskatu, ka komisijai vajadzētu ieviest atšķirīgus beigu datumus. Tas nozīmē, ka pārvedumus varētu uh, ātrāk ieviest, bet debatus mazliet vēlāk. Tas nozīmē, ka varētu pievērsties drošības jautājumiem un izsekojamības jautājumiem un arī domāt par to, kas notiek ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā dalību valstīs, kā varētu mainīt šo situāciju. Mums vajadzētu iegūt mazliet vairāk laika, lai visus šos jautājumus varētu atrisināt. Manuprāt, tie ir paši svarīgākie jautājumi, tos vajadzēja izskatīt pašos pamatos, lai rastu risinājumu patērētāju aizsardzībai. Nākamais jautājums bija par to, ko mēs darīsim ar termiņiem, ko ir paredzējusi Eiropas komisija. Arī šo jautājumu es ļoti ilgi pārdomāju. Jā, es esmu par sistēmas vienotību. Uh, bet ir jāatcerās, ka patērētājiem ir jāpierod pie šādas jaunas sistēmas, un tieši tāpēc tiek ieteikts e, pagarināt šo termiņu par diviem gadiem. Komisijas ieteiktais datums tiek pagarināts par diviem gadiem, tātad e, pārvedumiem no diviem gadiem uz četriem gadiem mainām šo datumu un uh, debitiem no 3 līdz 5 gadiem. Es uzskatu, ka tas ir visnotaļ loģiski, jo mums ir eh, jānodrošina, lai patērētāji pierastu pie jaunās sistēmas. Tieši tāda bija mana argumentācija, iesakot eh, šī termiņa pagarinājumu, atšķirībā no komisijas ieteikuma. Protams, ka tas eh, attiektos arī uz ziņojumu, uz uh, komisijas teikto, jo komisijai tas ir jāpareidz. Mēs nevaram pieprasīt, ka komisija raksta savu ziņojumu pirms ir īstenot šis tiesība akts. Es vēlētos arī norādīt, ka viens pielikums, ko ir ieteikusi Eiropas komisija, pēc eh, mana ieteikuma tiek pārlikts eh, pantā, jo, manuprāt, tas ir ļoti sensitīvs jautājums. Es tūlīt pateikšu, par kādiem cipariem šeit ir runa. Iespējams, ka jūs tas izbrīnīja, kad jūs to ieraudzījāt. Tas ir patiešām ļoti garš eh, grozījums, bet šī redakcija ir tik gara, uh, tāpēc, ka esmu pārņēmusi pielikuma tekstu pānta tekstā, un šī iemesla dēļ tas ir tik garš. Tas ir septītais grozījums, un tie ir runa par tehniskajām pamatprasībām, kredītu pārvedumu un tiešā debeta darījumiem. Te ir runa arī par, uh, ide, par maksājumu kontu identifikāciju, pārņemšanu, par dažādiem ma ma dažādu maksājumu pakāpojumu veikšanu, par paziņojumiem naudas pārvedumu gadījumos. Šie jautājumi ir ļoti tehniski, bet uh, visi šie darījumi ir saistīti ar personas datiem, un mēs uh, nedrīkstam pieļaut, ka šādi punkti ir iekļauti pielikumā, kā to bija paredzējusi komisija. Uh, jo tādā gadījumā komisija varētu šos pielikumus viegli mainīt. Tam noteikti ir jābūt iekļautam tiesību akta tekstā, jo tad, eh, lai to grozītu, būs eh, jāpieņem arī politiski lēmumi. Es uzskatu, ka tas ir tikai un vienīgi loģiski. 26. grozījumā, nē, es atvainojos, tā bija kļūda. Tas ir 31. grozījums. To es arī gribēju īpaši pieminēt. Šeit eh, ir runa par to, kādus datus pārvedumu gadījumā saņem maksājuma saņēmējs. Komisijas eh, tekstā bija paredzēts, ka te ir runa eh, par maksātāja vārdu un arī par maksātāja eh, m, IBAN konta numuru. Mēs uzskatām, ka maksātāja saņē, maksājuma saņēmējiem nevajadzētu saņemt šādus datus, jo šie dati ir sensitīvi. Pietiek tikai ar maksātāju vārdu. Uh, Un varbūt arī par vietu, no kurien šis pārvedums ir veikts, bet tik sensitīvs darbs kā IBAN numurs noteikti nevajadzētu saņemt maksājumu saņēmējiem. Tas būtu mans ieteikums. Esmu ieviesusi šādu priekšlikumu. Pēdējais punkts. Kas notiek ar atpakaļ pieprasījumiem? Ja maksājums nav izdevies, ja tas nav īstenots. Man likās, ka tas ir ļoti nozīmīgi šādu atgrieztu darījumu gadījumā, kādus izdevumus varētu pierakstīt maksātājiem. Esmu mēģinājusi 12. grozījumā mm, to paskaidrot. Uh, Es saku, ka maksātājam nevajadzētu uzspiest nekādus maksājumus attiecībā uz ka maksātājiem nav jāmaksā par šādiem darījumiem, ja maksātāja kontā nav pietiekama līdzekļa līdz datumam, kad ir jāveic tiešā debita maksājums, un ka maksātājs uh, nav atbildīgs par to, ka šis maksājums nevarēja tikt īstenots. Es uzskatu, ka tas ir eh, tāds eh, precīzs skaidrojums, jo ja bankas sistēmā ir bijusi kāda problēma, nav nekāda pamata, ka maksātājiem būtu mm, jāsedz izdevumi. Galu galā viņš neizraisīja šo kļūmi, un tieši tāpēc viņam arī nevajadzētu uzņemties izmaksas. Es uzskatu, ka tas ir tikai uh, saprātīgs risinājums, un to vajadzētu ieviest komisijas priekšlikumā. Šie punkti, ko es pieminēju, ir iekļauti grozījumos, un es ļoti labprāt gribētu dzirdēt savu kolēģu reakciju. Es labprāt arī saņemšu turpmākus grozījumus. Grozījuma termiņš ir jau pēc divām dienām. Un uh, tiklīdz kā tekstu tulkojums būs gatavs, es konsultēšos arī ar ēnu referentiem, lai viņus nepārsteigtu šie teksti. Galu galā ir ļoti svarīgi IMCO komitejā gatavot eh, pietiekam labu atzinumu, ko varētu izmantot eh, galvenā komiteja. Thank you very much, madam. Paldies, Gebhards kundze. Tagad uh, pirmie komentāri, un pirmais runātājs ir Busutils no Eiropas Tautas partijas grupas. Paldies priekšsēdētāji, paldies Gebhards kundzei par uh, sagatavoto atzinumu. Es gribētu pievērsties vienam galvenajam punktam par termiņu, bet uh, sākumā gribu norādīt, ka šis tiesību akts tiešām ir ļoti nozīmīgs gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Ceru, ka mūsu atzinums dos pievienoto vērtību ekonomikas un monetāro lietu komitejai, kas ir atbildīgā komiteja. Tātad svarīgākais jautājums, kam vēros, vēlos pievērsties, ir šis uh, gala datuma jautājums. Mm, e, referente e, ekonu komitejā e, vēlas, lai būtu noteikts šā projekta gala datums, proti pēc diviem gadiem. Un pēc manām domām ir priekšrocības, ja mēs nosakām šādu gala datumu un ja nosakām šo termiņu pēc iespējas īsu tad šis uh, projekts būs beidzot pabeigts, jo tas jau ir ievilcies zināmu laiku. Jo ātrāk tas tiks pabeigts, jo ātrāk patērētāji un uzņēmēji būs ieguvēji no tā mūsu iekšējā tirgū. Ja es uh, pareizi saprotu, tad Gebhards kundzes atzinumā sagatavotāji vēlas pagarināt šo termiņu no diviem gadiem uz trim gadiem attiecībā uz uh, kredītu pārvetumiem un attiecībā uz tiešajiem debetiem noteikti termiņu četri gadi. Nēsmu pārliecināts par to, vai mums ir vajadzīgs šāds pagarinājums. Ja mēs pagarinām šo termiņu no diviem uz četriem gadiem, tad šis ir ļoti garš periods. Es uh, sāku ar šo jautājumu nodarboties pēc pirmās viedokļa apmaiņas pagājušajā gadā un, protams, cenšos saprast Gephards kundzes viedokli, ceru, ka viņa varbūt man tomēr pārliecinās, bet tagad, kad esmu iepazinies ar šo dokumentu pirmajā lasījumā, man gan gribētos drīzāk atbalstīt atbildīgās komitejas referents viedokli ātrāk pabeigšā projektu ieviešanu pilsoņu un uzņēmēju interesēs, bet, protams, esmu gatavs uzklausīt argumentus un varbūt uh, atzinums sagatavotājs spēs man pārliecināt par savu patiesību. Paldies, saka priekšsēdētāji, tagad Ole Šmits uh, Alde grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Pateicamies jums par atzinumu, ko esat sagatavojis Gebhards kundze. Patiesībā tas, ko es vēlējos pateikt, nu pat jau izskanēja, to pateica Busutilkungs. Jā, mans kolēģis Busutils. Manuprāt, ļoti būtiski uh, ir tas uh, gan maziem vidējiem uzņēmiem, gan patērētājiem, lai mēs neievilktu šo projektu. Varbūt jūs spēsiet tomēr mani pārliecināt, bet nesmu par to drošs. Es uh, drīzāk uh, neuzskatu, ka mēs kaut ko varētu iegūt, pagarinot uh, projektu ieviešanas termiņu, un tas ir mans galvenais arguments. Tādēļ uh, ceru, ka spēsim nonākt pie zināmas vienprātības uh, vismaz beigās. Vēl viens jautājums skar uh, valstis, kas atrodas ārpus eirozonas un uh, iesniegtiem grozījiem. Šeit ir septītais uh, pāns un otrais punkts. Uh, šeit ir uh, runa par izņēmumiem un atkāpēm. Mm. Manā valstī galvenais eksporta tirgus ir Vācija. Un uh, ne maziem un vidējiem uzņēmiem, ne patērētājiem tas uh, šāds ierosinājums nenāktu par labu, un tādēļ, manuprāt, mums jābūt ļoti piesardzīgiem, nosakot dažādus izņēmumus atsevišķām valstīm. Un tie ir mani galvenie argumenti, bet es visvairāk uh, satraucos par uh, ieviešanas grafiku. Paldies, saka priekšsēdētāji. Un nākošā runātāja. Nāsmu ēnu referente, un tāpēc izteikšos pavisam īsi. Man nebija iespējas runāt arī ar galveno atbildīgo cilvēku. Es uzskatu, ka galvenais jautājums ir šis laika grafiks, un tas ir tāds vācu jautājums, Vācijas jautājums. Uh, Mēs eh, saņēmām tādu spēcīgāku sabiedrības spiedienu šajā virzienā, un es uzskatu, ka mums vajadzētu mm, politisko grupu ietvaros par to spriest. Es eh, domāju, ka es nevaru šeit reaģēt pirms būšu apspriedusies politiskajā grupā. Paldies! Nākošais ir De Jonga kungs no apvienotās kreiso grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, es eh, centos ieklausīties argumentos par eh, šo laika grafiku, piedalījos sanāksmēs, konsultējos ar mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvjiem. Uh, bet es tiešām neesmu konstatējis nekādus argumentus, kas nāktu par labu termiņu pagarināšanai. Tādēļ atbalstu Šmita kunga teikto, ka mums drīzāk vajadzētu atbalstīt komisijas priekšlikumu, nevis censties termiņu pagarināt. Jo var rasties tāds um, apjukums uh, mazo vidējo uzņēmumu patērētāju vidū. Mums ir jāvirzās uz priekšu, varbūt dažās valstīs ir uh, kādi sarežģījumi, bet kopumā šis process nav sarežģīts. Un man tas pat tā ir mulsinoši, ka pastāv Eiropas sistēma un nacionālā sistēma, un tādēļ nav liederīgi uh, atlikt šo pārējais termiņu. Un uh, tomēr es uh, atbalstu uh, Gepkārdas kundzes atzinumi ir ļoti daudz uh, labu lietu. Tur ierakstīts, ka jāsniedz ir pareizi informācija un atbalsts cilvēkiem, ka ir jādomā par uh, privātuma aizsardzību un uh, vēl papildus maziem vidējiem uzņēmumiem ir viens lūgums, un um, esmu sagatavojis grozījums, ir runa par inovatīvām sistēmām, kas iet vēl tālāk par šiem priekšlikumiem par internetu, par mobilās telefonijas sistēmām, un, manuprāt, mums nevajadzētu kavēt jauninājumus šai jomā un ir skaidri jānorāda, ka mūsu Tagadējā vienošanās ļauj pieļauj turpmāku tehnoloģiju attīstību un progresu. Un uh, arī runājot par uz, sistēmu uzraudzību, tas ir jāpatur prātā, un es esmu arī iecerējis iesniegt atbilstošus grozījumus. Paldies! Paldies! Nākošā runātāja ir Sīles kundze. Paldies priekšsādātāji, paldies referentei. Es vēlējos pievērsties uh, maksas jautājumiem un grozījumiem 12, 13 un 15 uh, punktam. Gebhārdes kundze vēršas pie komisijas, lai tā vairāk nodarbotos ar šo uh, maksu par uh, transakcijām. Es pārstāvu apvienoto karalisti, un tas it kā īsti neatiec uz mums, bet mēs redz, kāda ir atšķirība apvienotā karalistē un Bēģijā par dažādiem pakalpojumiem, runājot par elektroniskiem pārvedumiem. Mani mm, satriec tas, ka uh, Eh, šīs maksas ir neproporcionāli lielas pārvedumiem starp dažādām valstīm. Mums ir jādomā par patērētāju aizsardzību un mums ir jāuzdod jautājums par šo jautājumu, par to, ka patiesībā nevajadzētu nekādu maksu noteikt šādām transakcijām, vai arī ja šāda maksa ir noteikta, tad tai ir jābūt vienotai uh, Uh, lai nebūtu atšķirības starp dažādām valstīm šai jomā. Tā kā mūsu komiteja nodarbojas ar patērētāju aizsardzības jautājumiem, tad šis maksu jautājums par pakāpojumiem mums ir ļoti būtisks un komisijai mūs jāinformē par to, kāda ir situācija starp dažādām, uh, dažādās dalību valstīs, dažādās bankās un vai ir nodrošināta patērētāja aizsardzība šobrīd. Paldies! Paldies! Krācman kungs, lūdzu! Paldies, priekšsarētājas kundze! Vēlos norādīt uz vienu problēmu. Un es nezinu, nu, vai šo problēmu varēsim risināt Eiropas līmenī vai nacionālajā līmenī. Šis ir, šis bank, šis ir banku pārskaitījuma process, jo ja kāds uh, klients nolēma jau tagad pieteikt debatu, un ja tagad no katra klienta mēs vēl pieprasīsim no jauna apliecināt, ka tiešām joprojām debats ir spēkā, manuprāt, tas, manuprāt, tas prasīs miljonus. Jo, manuprāt, ir tā, ja bankai ir jau piešķirta atļauja, tad ar to pietiek. Un bankas vienkārši balstoties uz esošajiem konta numuriem varētu turpināt transakcijas, jo šobrīd, protams, ir šie pārējais posmi, kas prasa arī tehniskos risinājumus, vēlos jūs brīdināt, jo, nu, piemēram, tāds jautājums kā avīzes abonēšana, tur ir tiešais debets, un sanāk tā, ka ja mēs atkal pieprasīsim, lai uh, tas tiešais debets, kas jau ir atļauts, ja būtu nepieciešams atļaut to vēlreiz, vienkārši prasīt miljonus. Un var gadīties, protams, ka mainīsies konta numurs vienkārši tādēļ, ka ir mainījušies šie noteikumi, un tad saprotam, ka tas būs jādara vēl arī ļoti īsā laikā. Atkal ir jā, jāpiesauc arī datu aizsardzības jautājums, bet šis tehniskās risinājums, protams, jauns, uh, Nu, piemēram, ja kāds saka, ka mums ir jaunais konta numurs, un, protams, ir jāsaprot, ka tas šīs konta numurs joprojām pieder tam pašam konta lietotājam, varbūt mēs varētu kaut kādā veidā šo jautājumu risināt. Piemēram, es zinu, ka Vācija rodas problēmas, varbūt var kaut kā Eiropas līmenī to teikt, ka vienkārši šis ir tehnisks jauninājums, tehnisks uzlabos, bet ne vairāk. Jā, es esmu uzsācis pārskaitījumu, un ja es esmu iekļāvis konta numurā kādu nepareizu ciparu, tad ticiet, man tur ir milzīga problēma. Pirmām kārtām ir jārunā ar savu banku, lai varētu pirmkārt to naudiņu atsaukt atpakaļ, pēc tam pārskaitīt uz citu kontu, un es varu teikt, ka. Un uh, Vācijā bija ļoti, ļoti pozitīvs risinājums, ka tiešām mēs vienkārši varēja pateikt, ka ir kaut kas nepareizi nepareiz pieļauts, ka ir izdarīta kļūda, un trīs dienu laikā man jau tā nauda bija atpakaļ. Es teiktu, ka Vācija šobrīd viss ļoti eleganti atrisināts. Tad varbūt varētu šo situāciju situācija līdzīgā veidā risināt. Vienkārši man vajadzēja atcelt transakciju un visas naudas saņem atpakaļ. Man tas bija ļoti tā pozitīvi. Un tāpēc, manuprāt, mums būtu nepieciešams atrisināt to tādā veidā, ka nevis mainās pilnīgi viss, līdz ar to ir nepieciešams pilnīgi viss jaunas atļaujas, bet teikt, ka tas, šis ir tikai tehnisks jauninājums, tehnisks risinājums, kas juridiski neko nemaina. Un ņemiet vērā, ka, protams, mēs šeit runājam varbūt par kādiem 3-4 darījumiem uz klientu, bet kopumā tie klientu ir miljoniem, līdz ar to ir miljoniem pārskaitījumu tiešā debeta, kas notiek regulāri, tad varbūt šai gadījumā, vajadzības gadījumā nevarēs ievērot arī šo pārējais posmu. Tad no vienas puses bankām ir nepieciešams tehniski atrisināt šo jautājumu, tad no otras puses vēl arī visus šos atļauju jautājumus. Šobrīd bankām ir jāgaida, kāds tad īsti būs risinājums, vai tikai, tikai tehniskā līmenī, vai arī pilnīgi mainīsies tiesiskā bāze. Un tad šī, protams, ir, e, šis ir jautājums, kas ir jāatrisina, un tas savukārt ietekmēs to, cik ātri mēs varēsim ieviest šo, šīs normas. Lielas paldies! Un tagad lūdzu Eiropas komisijas pārstāvis no DG Markt Vilekungs. A, nē, Nē, nē, lūdzu. Kreutzmana kungs teica, ka ir šis tiešais pastāvīgais dere, debets. Es teiktu, ka šī situācija ir pēc tam savādāk. Varbūt mēs varētu tiešo debetu savādāk, savādāk definēt, jo, manuprāt, šeit ir uh, zināmas neprecizitātes. Tagad lūdzu komisijas pārstāvi, un tad varēs atkal izteikties referents. Miller kungs, nu komisijas lūdzu. Paldies! Daži komentāri no komisijas puses. Vairāki deputāti izteicās par uh, termiņu, kas ir noteikts, kas, manuprāt, ir viens no būtiskākajiem priekšlikuma aspektiem. Un komisija tik tiešām uzskata, ka būtu nepieciešams uh, diezgan ambiciozi pieeja, bet varbūt sākotnēji bija pārāk ambiciozi. Ir ja tīpaši ņemot vērā to, ka kredītu transfēra noteikumi tika, tika uzsākti jau 2008. gadā un, un debeti savukārt 2009. gadā. Un vairākas dalību valstīs, vairāk, vairākas bankas jau pārcēlās uz SEPO. Bet te pašā laikā ir vairākas dalību valsts, vairākas bankas šajās dalību valstīs, kas vilcina šo procesu un uh, un neveicina migrāciju. Un komisija savukārt uzskata, ka nekādā gadījumā nedrīkst ļaut tām bankām un tām dalību valstīm, kas investē jau milzīgu naudu, lai varētu migrēt uz sepu, nu, neļausim viņiem ciest zaudējumus. Jo, manuprāt, līdz šim jau diezgan daudz kas ir panākts, ambiciozs plāns, protams, līdz ar to arī galējai migrācija ir jānosaka pietiekami ambiciozs termiņš. Komisija ieteica vienu gadu pēc regulas pieņemšanas dienas, un attiecībā uz uh, debetiem savukārt divi gadi. Manuprāt, ar to pilnīgi pietiek. Tām valstīm, tām bankām, kas vēl nav uzsākušas migrāciju uz sepa, tas ir pietiekams laika termiņš, lai varētu to pabeigt. Gebhards Kunze, nāca klajā ar vairākiem priekšlikumiem attiecībā uz pielikuma grozīšanu vai arī uz to, ka daļu no pielikumu teksta varētu pārcelt uz pamattekstu. Nu, es varu teikt, ka pielikumā divi noteikumi klāsti. No vienas puses ir runāts par patērētāju aizsardzības normām, jo, protams, ka patērētājiem nāksies tagad sastapties ar jaunu produktu, jo SEPA tiešais maksājums būs pirmais pārrobežu tiešā maksājuma instruments. Un daudziem patērētēm dažās valstīs tas būs kaut kas pilnīgi jauns. Un tieši tādēļ komisija gribēja pie esošajām normām pielikt jaunus noteikumus tā, lai patērētāji būtu aizsargāti, piemēram, tā, lai viņi varētu pieprasīt papildu informāciju no bankas, lai varētu iziet papildu pārbaudes vai arī uzskatīt, ka negrib pieteikt tiešo maksājumu, ierobežot tiešo maksājumu uh, saņēmēju skaitu un tā tālāk, tāda veida ierobežojums. Tad ir vēl viens aspekts, ir tehniskie standarti, tehniskie standarti, kas ir jāievieš starptautiskā līmenī. Un šeit ir vairāki elementi, kas būtu jāsaliek kopā tā, lai šī transakcija būtu iespējama. Uh, Un mēs uzskatām, ka it īpaši runājot par tehniskajiem elementiem, šiem gan ir jāpaliek pielikumā, jo tik tiešām elementi ir ārkārtīgi tehniski. Un ja mēs tagad ietu cauri visam, visam koplēmumu procesam, lai kaut ko nelielu grozītu, tad, tad šis inovatīvais elements vienkārši pazustu. Tāpēc, lai mēs būtu pietiekami elastīgi, lai varētu padarīt iespējamu, uh, transakciju modernizēšanu un novatoriskumu, manuprāt, būtu daudz labāk tehniskos elementus saglabāt pielikumā tā, lai vajadzības gadījumā varētu pietiekami operatīvi tehniskās prasības arī grozīt. Jā, tik tiešām inovācijas ir viens no būtiskākajiem aspektiem. Mēs nekadā gadījumā negribam ar šo regulu ierobežot inovāciju procesu. Uh, Tieši tādēļ komisijas priekšlikumā ir vairāk izņēmumi, vairākas atkāpes jau pirmajā pantā. Tā pašā laikā vienmēr, kad mēs runājam par jauniem maksājumu līdzekļiem, vai nu izmantojot internetu banku vai pat mobīlo banku, jā, ir uh, notikus, noticis pārskaitījums vai arī debeta maksājums, tad ir ļoti svarīgi, lai uh, regulā, regulas darbības jomā visas šādas transakcijas iekļautos. Mēs ļoti negribētu, lai bankas tagad uh, izstrādātu alternatīvas maksājuma el, instrumentus, kas būtu pieejami ar kādu elektronisko līdzekļu starpniecību, tieši speciāli ar domu, lai neiekļautu šīs regulas aptvērumā. Uh, jo skaidrs, ka tieši tas, ka ir kopīgie noteikumi, veicina arī konkurētspēju. Pēdējais jautājums, par ko es gribu runāt, ir saistīts ar izmaksām, ar nodevam. Komisijas priekšlikumā ir runāts tikai un vienīgi par tām nodevām, ko maksā banka savā starpā. Mēs to saucam par starpbanku maksājumiem. Un šeit var noteikt vai nu divpusējas starp bankām, vai nu uh, daudzpusēji starp bankām vai arī kādām citām maksājuma institūcijām. Savukārt tā maksa, ko maksā patērētājs, šīs jautājums jau ir atrisināts regulā par pārobežu maksājumiem. Šīs šie reguli ir pieņemti 2001. gadā un pārskatīti 2009. gadā, kurš savukārt ir teikts, ka pastāv vienāda maksājuma princips, un tas nozīmē, kā transakcijai uh, neatkarībā no tā, vai tā notiek valsts iekšienē vai arī pāri robežam, ka ir jābūt pilnīgi identiskai samaksai. Līdz ar to eh, patērētē maksas, manuprāt, jau ir regulētas. Ir ļoti svarīgi, lai nebūtu nekāda atšķirība starp to maksu, ko maksā patērētājs iekšpusē, valsts iekšpusē un starptautiskos darījumos. Un tas, protams, nozīmē, ka maksas, ko uzliek bankas saviem patērētājiem, šīs maksas samazinājušas. Nebija tā, ka uh, iekšējo maksājumu izmaksas ir pieaugušas līdz starptautisko maksājumu izmaksām taisn otrāda. Lielākoties uh, starptautiskie maksājumi tagad ir lētāki un ir tikpat lēti, cik līdz šim bija vietējie maksājumi. Daudzos gadījumos pat pilnīgi par brīvu. Viena svarīga lieta ir tāda, lai mēs nepārtāv, nepārkāptu uh, konkrētas vējas politikas noteikumus, kas ir iekļauti pamatlīgumā. Tieši tādēļ komisija nāk klajā ar priekšlikumu ar vispārējo, ar vispārējo aizliegumu attiecību uz uh, vairāku pušu um, transakcijas maksu, bet varbūt, protams, arī izņēmums attiecībā uz tiem maksājumiem, kas ir vai noraidīti, vai arī ja šos maksājumus kompensē viena no bankām, kas, kas ir iekļauta šajā transakciju ķēdē. Bet, nu, kā jau teicu, patērētāja maksa ir jau regulēta atsevišķajā regulā. Šie bija mani komentāri. Vispārīgi komentāri jums ir jautājumi ar lielāko prieku. Komentēšu un atbildēšu vai nu tagad, vai arī kādā citā brīdī divpusē. Lielas paldies! Tagad gribu arī sirsnīgi sveikt mūsu ciemiņus šodien. Čehu senatori pie mums ieradušies. Viņi apmeklē mūsu komiteju un Roitovs kundze viņus ielūdza. Nākamais. Runātājs ir Gebhards kundze. Vai jūs gribētu komentēt? Jā, paldies priekšādātājs kundze. Pirmais komentārs no manas puses attiecībā uz maniem grozījumiem par maksājumu maksam īstenībā, par ko es runāju, tikai un vienīgi atgrieztie maksājumi. Es nerunāju par kādiem citiem maksājumiem, jūs atceraties to regulu 2001. gadā, grozdīt 2009. gadā, es pati arī piedalījos šīs regulas apspriedē, līdz ar to es uzskatu, ka manā priekšlikumā nav nekādu pretrunu salīdzinot ar komisijas priekšlikumu. Uh, Vienīgais ir tas, ka komisija piedāvā diezgan sarežģītu sistēmu. Es uzskatu, ka varētu arī vieglāk. Cienījami kolēģi, es domāju, ka šobrīd mēs varam vienoties par ļoti daudziem jautājumiem. Kiet tā, tieši tāpat kā teica Dežana kungs, ka ir ļoti svarīgi neapturēt inovācijas. Un lai nebūtu pārāk daudz izņēmumu, jā, Dežona kungs, es tieši tā arī domāju. Es pieteikt, ieteikt uz septīto pantu vispār svītrot, jo tur ir paredzēti vairāk izņēmumu. Jūs savukārt gribētu iesniegt jaunu grozījumu priekšlikumu, tas būtu ļoti interesanti un redzēsim, kurus no izņēmumu veidiem mēs varētu pavisam svītrot. Vēl viena lieta ir vienkāršojums, kas, manuprāt, ir absolūti vajadzīgs. Runājot tagad par termiņā atlikšanu vai neatlikšanu, runājot par uh, dokumentā normatīvā akta ieviešanas termiņu. Nu, runājot par debetiem, es šeit neesmu pietiekusi palielinājumu par diviem gadiem, tikai par vienu. Pagaidām ir divi gadi, un es savukārt ieteiktu trīs gadus. Būsat ielakums, nē. Mans pagarinājums nav divi gadi, bet tikai viens gads. Varu arī teikt, ka bija dažādi iemesli, kādēļ vispār es ieteicu šādu variantu. Ir tas, pirmkārt, Tas, kā patērētā tiesība aizsardzības asociācijas pieprasa, lai mēs abas sistēmas, gan SEPA, gan arī nacionālās sistēmas, lai mēs abām sistēmām ļautu darboties vienlaikus un bez laika ierobežojuma. Nu, tāda iespēja, protams, arī pastāv. Savukārt cits asociācijas saka, nepieciešams visu mainīt uzreiz no šodienas. Un tad es uzskatīju, ka labāk būtu uh, panākt šo kompromisu starp tik atšķirīgām nostājām. Un tieši tā kā Rīles kundze teica, es pati no savas valsts esmu saņēmusi informāciju no municipalitātēm, no citām iestādēm, kas teica, ka tajā ierobežotajā laikā, ko piedāvā Eiropas komisija, ka viņi nevarētu šo darbu pabeigt šajā laikā. Un līdz ar to, ja mēs piedāvātu viņam vienu gadiņu palielinājumu, Es nedomāju, ka tas ir kaut kas tik ļoti traģisks. Es taču nepieprasīju šeit desmit papildu gadus, tikai vienu. Vēlreiz teikšu, ka mēs šeit runājam par nelielām pašvaldībām, kurām ir nepieciešams mainīt tagad pilnīgi visu programmatūru. Un viņas man ļoti godīgi teica, ka mums ir ar to problēmas. Un, manuprāt, tas ir tas, ko mēs varētu viņiem ļaut. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es gribētu šeit iekļaut palielinājumu par vienu gadu, salīdzinot ar komisijas sākotnējo priekšlikumu. Nu, vēl viena lieta, un šeit es varu piekrist Eiropas komisijai, ka ir, ir ļoti svarīgi, lai uh, pastāvīgajiem tiešajiem maksājumiem būtu viena veida līgums, un savukārt uh, tiešajam debetam būtu cita veida līgums, un, manuprāt, ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Bet, protams, mēs varam vēl turpināt diskusijas par to. Nākamais jautājums, ko uzdeva Kroicmana kungs. Jā, jautājums ir spēkā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs, uz to ir jāatbild. Un man bija doma nākt klājā ar priekšlikumu, pagaidām kaut kā šo priekšlikumu neredzu, varbūt vienkārši piemirsu. Uh, bet jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo jautājums nav tikai par pastāvīgajiem tiešiem maksājumiem, bet arī par debeta maksājumiem. Un šeit es ļoti gribētu, lai pastāvētu norma, kas ļautu gan debeta maksājums, gan pastāvīgā tieša maksājumā uh, priekšlikumus, uh, lai tas viss paliktu spēkā, lai nesanāktu tā, uh, Uh, lai sepu ieviešot nebūtu jādara pilnīgi viss no jauna. Piemēram, es pati zinu, es tagad tikko mainīju banku, un tas nozīmē savukārt, ka visi man pastāvīgie līgumi, protams, ir jānoslēdz no jauna. Bet tad es iedomāju situāciju, ka tas principā ir jādara visiem, nemainot banku. Jā, es gribēju to ieviest manā grozījumā šobrīd, eju cauri grozījumiem, kaut kā nepamanu, bet tiešām man tā doma bija, Un jūsu ideja bija ļoti pareiza, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu patērētājiem nebūtu kāda papildu nevajadzīga nasta. Es ceru, ka esmu atbildējusi uz lielāko daļu uzdoto jautājumu. Un, protams, ar lielu interesi gaidīšu jūsu grozījumu priekšlikumus, un noteikti būs arī tikšanās ar ēnu referentiem, un meklēsim kompromisus. Tā, lai galu galā būtu labs priekšlikums, labs atzinums no mūsu komitejas, kur mēs koncentrētos tieši uz patērētāju aizsardzību un datu aizsardzību, kas ir mūsu kompetence. Un, protams, šie jautājumi man ir īpaši svarīgi, un arī šeit man ir jābūt īpaši rūpīgai strādājot pie tām. Paldies! Madam Gebhard, for your clarity. Paldies, Gebhards kundz, par uh, paskaidrojumiem. Un tagad gribu jūs informēt, ka grozījumu iesniegšanas termiņš ir 25. mājas, pulksten 18, un eh, grozījumu izskatīšana notiks 15. jūnijā, un balsojums komitejā notiks tajā pašā datumā, un balsojums eh, plenāra sesijā septembra 1. sesijā ir paredzēts. Gribu jūs informēt par to, ka ir publicēta pagājuši nedēļ, publicēts pagājuši nedēļa IMCO informatīvais biletens un interesanti var to saņemt, vai arī ir iespējams abonēt šo biletenu un saņemt to pa pastu. Tagad nākošais darba kārtības punkts ir kredītlīgumi saistībā ar mājokļu īpašumu. Referents Kurts Lehners. Lūdzu. Jā, Dank, Frau... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šeit es runāju par patērētājiem ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Un šeit ir dokumentu pirmā versija, un es varu teikt, ka esam nopietni nopietni cīnījušies par to. Un pastāstīšu par to, kas tad īsti ir šajā priekšlikumā. Īstenībā hipotekāriem kredītiem pagaidām nav Eiropas mēroga noteikumu, jo patērētājsardzības direktīva ir ļoti izteikti izslēgts no darbības jomas šis jautājums. Vairākas dalībvalstis teica, ka noteikumi, kas ar patērētāja aizsardzības direktīvu, direktīvā attiecās arī uz hipotekāriem kredītiem. Varu teikt, ka tas ir absolūti loģiski, jo šeit jaunajā direktīvā mums ir ļoti svarīgi, ļoti svarīgi nodrošināt to, lai nebūtu nekādu pretrunu ar hipotekāro kredītu direktīvu un patērētā tiesība aizsardzības direktīvu, lai nesanāktu tā, ka dalību valstīm atkal būtu nepieciešams mainīt normatīvos aktus. Vēlos teikt, ka esmu ļoti gandarīts par to, ka komisija šeit ļoti nopietni piegāja šai, šai situācijai un ka komisija ar izmantojusi savu savas iniciatīvas tiesības un vēlos norādīt komisijai un visiem citiem uz to, ka uh, ka patērētāja kredīti un hipotēku kredīti ir kaut kas pavisam savādāks, jo patērētāja kredīti ir tāds uh, masu pasākums, kur ir iespējams ļoti viegli noformēt visu, piemēram, pērkot televizoru vai automašīnu, ļoti viegli vai visu noformēt kredīt līzingu un tā tālāk. Un Daudzos gadījumos patērētāji neapzinās sekas pilnīgi līdz galam. Savukārt par hipotekāriem kredītiem ir savādāk. Ir nepieciešams, piemēram, doties pie notāra, noformēt nostiprinājumu lūgumu. Tur visam savādāka situācija. Un komisija vēlas norādīt uz to, ka šobrīd tirgus integrācija ir ļoti ierobežota, un komisija arī norāda, ka integrācijas iespējas ir diezgan ierobežotas. Uh, jo šeit ir vairāk aspekti, gan, tie, gan, gan tā standarta problēmas, piemēram, valodas barjera arī, uh, uzticamības trūkums finanšu institūcijām citā, citās valstīs, bet arī jautājumi, kas ir saistīti ar uh, kredītu noformēšanu, kas Eiropas valstīs ir ļoti atšķirīgas, jautājumi, kas ir saistīti ar piespiedu pārdošanu, uh, Un šie noteikumi bieži vien uh, ir ļoti atšķirīgi. Arī jautājumi, kas ir saistīti ar hipotekāro kredītu piešķiršanu, uh, visi šie jautājumi ir spēkā, un līdz ar to īpaša tāda tirgus integrācija starp valstīm nemaz nav iespējama. Komisija uz to norādīja savā ziņojumā. Runāsim tagad par uh, priekšlikumu. Uh, par uh, darbības jomu, mēs šeit runājam ne tikai un vienīgi par nekustamā īpašuma pirkšanu, bet jebkāda veida kredīti, kas tiek nodrošināts ar hipotēku, vai arī cita veida kredīts, kas tiek uh, ņemts, lai pirktu mājokli, ne obligāti garantēja to ar, ar hipotēku šķīlu, bet varbūt ar cita veida. Un šeit vēl ir jāpasaka, ka patērētāja aizsardzības direktīvā bija dažāda veida izņēmumi, uh, Un, protams, ziņojumā būs arī šie aspekti, kas ir saistīti ar izņēmumiem. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai noteikumi būtu līdzīgi, nekādā gadījumā nedrīkst izslēgt no patērētāja aizsardzības uh, direktīvas un neiekļaut savukārt citā dokumentā. Un viena svarīga lieta, kas man šķita pat dīvaina patērētāja aizsardzības direktīvā, kad es sāku meklēt darbības jomas aprakstu, Tad uh, patērētājsardzības līgumā, uh, direktīvā savukārt es pamanīju, ka tur ir teikts, ka uh, darbības jomā iekļaujas, direkt, uh, iekļaujas kredītu līgumi, un tas, iz, kas izriet no, no definīcijas. Manuprāt, ir varbūt tāds priekšlikums. Komisijai varbūt varētu to formulēt savādāk. 5. pantā ir teikts, ka būtu nepieciešams piedāvājot kredītus rīkoties patērētājā interesēs. Skaidrs, ka patērētāja intereses ir jāņem vērā, bet vai tas būs patērētāja vislabākais interesēs un kāds varētu būt potenciāls sekas, uh, Manuprāt, tas viss ir jāpārbauda, varbūt tagadējais formulējums ir diezgan ierobežots. Tad vēl sestais pants, kur ir runāts pār profesionālo kompetenci, ir ļoti svarīgi to pre precīzi formulēt, jo skaidrs, ka jā, speciālists, kas strādā pie kredīta piešķiršanas, ja viņš ir ārkārtīgi kvalificēts, tas var maksāt ļoti daudz. Par reklāmu, manuprāt, mums ir jābūt arī uzmanīgiem, jo var gadīties, ka šis regulējums, kas tiek piedāvāts, varētu būt arī problemātisks, un vai tas attiecās uz pilnīgi visiem kredīta līgumiem. Pie informācijas pasniegšana, vai tik tiešām bankām ir pienākums sniegt informāciju patērētājām, patērētājiem par to, vai kredītā uh, procentu maksājumi netiek vai netiek aplikti ar ienākuma nodokli. Es nezinu, vai bankām šī ir informācija ir obligāti jāsņem, jāsniedz. Un nobeigumā daži komentāri, lai jautājums ir par efektīvo gada likmi. Manuprāt, nu vismaz man te rodas problēmas. Manuprāt, šeit nodrošinājuma izmaksas saistībā ar efektīvo gada likme un parasti efektīvā gada likme atšķirās atkarībā no tā, kurā valstī tā ir aprēķināta, un ne visos gadījumos to var iekļaut reklāmā ar simtprocentīgu garantiju. Nu, tad sanāk tā, ka nav iespējams vispār reklamēties ar jebkādu veidu likmi, ko IKA varētu piedāvāt kā priekšroku. Un varbūt Mēs varam daļēji formulējumus pārņemt no patērētāja aizsardzības direktīvas tā, lai nebūtu nekāda atšķirība starp dalību valstīm, tā, lai nebūtu arī grūtību ieviešot šīs normas, jo daudzās valstīs var rastīt zināmas grūtības. Nu, problēma ir tāda, ka jā, ban banka nonāk pie secinājuma, ka patērētais nevarētu šo kredītu atmaksāt, tad līdz ar to bankai ir pienākums atteikt kredītu, tad, manuprāt, vairs nav iespējas konkurēt kredītu iestādēm. Manuprāt, kredītiestādē ir jābūt tiesībām pieņemt savu lēmumu par to, ka varbūt neskatoties uz to, ka patērētājiem ir potenciāls problēmas vai jā, aizcelšanās problēmas, ka varbūt viņš tomēr varētu piešķirt kredītu, mazliet riskēt. Norādīšu arī uz to, ka informācija par patērētāju, par informāciju no datu bāzēm tālāk ir. Tad ir ļoti svarīgi, ka E, ir, ir nošķirts uh, oficiālais priešlikums, ir nošķirti paskaidrojumi un ir uh, nošķirtas arī sarunu process. Ir ļoti svarīgi, ka ir ļoti svarīgi, lai apkalpojošās maksas tiktu iekļautas arī kredīta izmaksās uzreiz, lai nesanāktu tā, ka ir nepieciešams vēl atsevišķi maksāt par kādu konsultāciju vai citu pakalpojumu. Varu teikt, ka, ka Pirms termiņa atmaksa pagaidām arī ir vēl tāds sarežģīts aspekts. Es varu teikt, ka mēs varētu paskatīties arī patērētājā aizsardzības direktīvā. Lūdzu, palasiet, kas tur ir teikts, ja jūs sapratīsiet. Manuprāt, es tā ārkārtīgi gudrs cilvēks. Un varu teikt arī, ka komisijas priekšlikums ir atbalstams kopumā, taču jautājums, protams, paliek par, par precizējumu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai visi šie jautājumi netiktu regulēti pārmērīgi birokrātiski. Jo Eiropas tiesa atsevišķos gadījumos uzskatīja, ka uh, atsevišķu valstu ieviešanas pasākumi bija pārmērīgi dārgi un pārmērīgi sarežģīti, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tas tā nenotiku. Nu, nākamais aspekts ir tas, ka, manuprāt, šobrīd trūkst informācijas par izmaksām. Angļu valodā ir runāts par kosts, kas ir izmaksas, savukārt, manuprāt, tie var būt gan procenti, gan arī citas maksas, kas ir saistīts ar kreditēšanu. Un savukārt 11. pāntā ir konkrēti runāts par procentiem. Savukārt, kad tiek runāts par atmaksu pirms termiņa, tur vairs netiek runāts par procentiem, tiek runāts tikai un vienīgi par izmaksām. Nu tad, manuprāt, ir jābūt absolūtai skaidrībai, ka arī eh, kā pie maksām var piederēt arī kompensācija par nesaņemtajiem procentiem. Un patērētājiem tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es varu teikt, ka ja mēs ļoti ierobežosim šeit iespējas manevrēt bankām, tad, protams, e, cietīs arī konkurence. Tad daudzās valstīs e, tiešām tiek ierobežots iespējas e, piedāvāt izdevīgāku pro produktu patērētājiem. Visi šie jautājumi, kas ir saistīti ar atmaksu pirms termiņa, es varu teikt, ka līdzšinējos formulējumos dažreiz ir pārmērīgi smagi visi formulēts, varbūt varētu vienkāršot to visu. Ja? Nu, tie bija vispārīgi komentāri no manas puses. Es nezinu, vai mēs atstāsim visu, kā teikts, vai arī kā savādāk. Nu, jautājums, protams, ir par to, kas būtu jāharmonizē starp Eiropas valstīm, kas nē. Pagaidām informācijas trūkst un komisijas e, atzinumā es ceru, ka gal galā būs arī informācija par to, kā viņiem šķiet, kas būtu jādara, piemēram, jautājums par uh, efektīvo likmi. Un, lai būtu absolūti skaidrs, ka ir kaut kāda noteikuma, kas visām dalībvalstīm ir absolūti obligāti un nedrīkst atkāpties, vai arī varbūt ir manevrēšanas iespējas tā, lai būtu absolūti skaidrs. Bet varu teikt, ka komisijas priekšlikums ir labs pamats turpmākajam darbam, protams, ir jāprecizī, jāpiekoriģē mazliet, bet panāksim. Vēl viena lieta, kuras gribu runāt, ir delģētie tiesību akti. Vakar jūri komitejā, kad es dzirdēju Barnie kungā teikto, nu, es varu teikt, ka esmu kļuvis par lielu piekritēju delģētiem aktiem. Un noteikti parlaments, parlaments nesniedz jau labu pakalpojumu tādā, tajā brīdī, kad par katru sīkumu grib īstenot līdzlemšanas tiesības. Es teiktu, ka pēc manam tagadēja priekšlikumā es gandrīz vai gribu visos gadījumos, kad ir paredzēta delģētie akti, piemēram, jautājumi par pirms līguma noslēgšanas informāciju, par efektīvo, efektīvo gada likmi, ka varbūt varētu izmantot delģētos aktus, Manuprāt, ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem šeit. Uh, es īsti nesaprotu, kāpēc ekon komiteja noteica tik īsu termiņu. Manuprāt, ir jādiskutē ļoti nopietni, un es nedomāju, ka mēs varēsim izvairīties no finanšu krīzes šādā veidā, tāpēc nav īsti skaidrs, kādēļ tik īs termiņš. Bet, nu, kā jau teicu, darbības joma nav pārāk plaša, līdz ar to varbūt mēs varētu strādāt arī atvēlētajā laikā. Mani ļoti interesē, kas kolēģiem ir sakāms par šiem punktiem, bet es varu teikt, ka ļoti svarīgi nepaplašināt pārāk darbības jomu, bet drīzāk ierobežoties un, un skaidri runāt par, par tiem jautājumiem, kas ir iekļauts komisijas priekšlikumā. Paldies. Paldies. Nākošais runātājs ir Juan Noks no sociālistiem un demokrātiem. Monsieur le Président, cher... Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, šajā pirmajā viedokļa apmaiņā gribu izteikt savu gandarījumu par komisijas vēlmi eh, stiprināt regulējumu hipotekāro kredītu uh, jomā. Šeit ir runa par 600 eh, tūkstošiem miljārdu visā savienībā. Šeit eh, ir eh, kredīti uz ilgu termiņu iesniegt, izsniegt 20 līdz 30 gadiem un Uh, tieši uh, šādu kredītu nepareiz pārvaldību ir mūs arī novērtus, novedus pie krīzes. Īrijas un Spānijas pieredze rāda, cik šis instruments ir bīstams, ka var uh, rasties maksāt nespēja īpašumā. Arests un kredītņēmēji var literāli nonākt, burtiski nonākt uz ielas. Runājot par hipotekāriem kredītiem, man vispirms jāpauž bažas par procedūras jautājumu. Šajā priekšlikumā daudzi aspekti runā tikai par patērētāju aizsardzību, kas ietilpst IMCO komitejas eh, kompetencē, bet atbildīgā komiteja ir ekonomikas un monetāro lietu komiteja. Es domāju, ka mums ir eh, jāpanāk tāda procedūra, lai mūsu atzinums pilnībā tiktu iekļauts ekonomikas un monetāro lietu komitejas ziņojumā. Būtu ļoti žēl, ja mūsu atzinums tiktu atšķaidīts šajā ziņojumā, kas, protams, ir svarīgs no ekonomikas viedokļa, bet tā šeit akcents netiek tik daudz likts uz patērētājs aizsardzības jautājumiem. Esmu arī ekonomikas komiteju tejas deputāts un ceru, ka mums iznosies koordinātori nākošā sanāksmē panākt vienošanos par 51. reglamentu pantu. Tagad par šo priekšlikumu. Mēs šeit runājam par papildu uh, banku produktiem. Es domāju, ka mēs varētu stingrākus uh, noteikumus šeit paredzēt. Hipotēka ir uh, svarīga garantija, un es nezinu, vai mums ir nepieciešams vēl papildu garantijas, obligāta konta atvēršana šajā banku iestādē, vai šeit nav ļaunprātīga situācijas izmantošana attiecībā pret patērētājiem. Eh, pēdējā laikā ir konstatēts eh, liels eh, maksātnespējas gadījumu skaits, un šeit aktuāls jautājums kļūst parādu piedziņa. Šeit vajadzētu vairāk izmantot starpnieku vai uh, vidutāju pakalp, pakalpojumus. Dažkārt uh, cilvēki vienkārši ir nonākuši grūtībās un tādēļ nespēja atmaksāt aizņēmumus. Un uh, tas pagaidām ir viss, uh, par ko vēlējos ar jums runāt, bet turpmāk esmu gatavs pārunāt arī citus šā priekšlikuma aspektus. Paldies! Paldies! Nākošā runātāja ir, runātājs ir Busokungs. kungs īpašuma iegāde ir svarīgs lēmums cilvēka dzīvē parasti tiek uh, ņēmts hipotekārais kredīts, un šā kredīta atmaksa var ilgt uh, diezgan ilgu laiku, un tādēļ ir svarīgi izvērtēt visus aspektus pirms tiek pieņemts lēmums. Uh, patērētājiem ir nepieciešams saņemt objektīvu vispusēju informāciju pirms tiek pieņemts šāds lēmums. Līdz šim pirms līgums slēgšanas informācija nav bijusi apmierinoša, nav bijusi pietiekama un tiešām šādas informācijas standartizācija Eiropas līmenī būtu solis uz priekšu un no, ļautu vieglāk salīdzināt līgumu nosacījumus bet uh, līdz šim uh, ir iespējams noslēgt kredītlīgumus bez šādas standartizācijas. Un ja ir paredzēti izņēmumi, tad tie ir ļoti skaidri jāprecizē. Un pat šādos gadījumos ir jāparāds uh, patērētāju aizsardzība. Pirms līguma slēgšanas informācija ir jāsniedz patērētājiem draudzīgā veidā, lai kredīta izsniedzējs uh, izskaidrotu visus uh, apstākļus, visas uh, sekas un pat, ja kredītņēmējs nav pietiekami izglītots, tam nevajadzētu būt šķēršlim informācijas saņemšanai pat ja Eiropas Savienībā uh, neatbildīga kredīta izsniegšana bija mazāk izplatīta nekā ASV, un tomēr arī uh, Eiropas Savienībai tai bija uh, ļoti negatīva ietekme. Mums ir nepieciešams mehānisms, kā izvērtēt aizņēmēja uh, maksāt spēju un arī jānodrošina, lai kredīta uh, e, izsniedzēji uh, atbilstoši sniegtu informāciju un padomus kredītņēmējiem, lai mēs varētu izvairīties no kredītu kraha un krīzes atkārtošanās šeit, šajā priekšlikumā ir uh, runa, balst, runa par to, ka ir jābalstās uz um, katras valsts uh, nosacījumiem un praksi, manuprāt, būtu jānosaka minimālās prasības Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Paldies, vai zaļo pārstāvi vēlas uzstāties? Paldies, esmu ēnu referenčai gadījumā un man ļoti patīk šis uzdevums. Es eh, jau kopā ar Lehner kungu eh, strādāju pie kredīta direktīvas un uh, tur parādījās līdzīgi jautājumi un uh, tieši tāpēc ir labi, kas man referente. Es uzskatu, ka mums vajadzētu ierobežoties uz patērētāju jautājumiem. Es uh, piekrītu sociāls kolēģiem, ka uh, Mm, patiešām ir žēl, ka ekon komiteja ir galvenā komiteja, bet mēs diemžēl nevarējām neko daudz darīt šīs lietas labā. Es eh, varētu piekrist Lehner kungam vienā punktā. Uzskatu, ka viena no centrālajām jomām hipotekāro kredītu jomā ir daudzveidīgo modeļu saglabāšana. Uh, Mums ir jāatcerās gan par uh, patērētāju aizsardzību, gan arī par dažu modeļu apšaubīšanu. Eiropas līmenī ir ļoti daudz dažādu tradīciju, kultūras uh, tradīciju un tā tālāk attiecībā uz uh, mājokļiem, uz tiem, kādi tie ir, un arī uz tiem piemērojumiem kredītiem. Ir jāatcerās, ka ir tādi relatīvi īstermiņa kredīti, un ir arī tādas konkrētas valstis, kas jau sen ir iedibinājušas eh, ilgtermiņa kredītus, kas ir eh, ar noteiktām procentu likmēm. Es uzskatu, ka mēs eh, tādējādi tikai radītu sajukumu, ja mēs paskatāmies uz tām valstīm, kas visvairāk cieta no kredītu uh, krīzes, tad vismazāk cieta tieši šīs eh, ilgtermiņa kredītu valstis, savukārt īstermiņa kredītu valstis saskārās ar ļoti lielām problēmām. Ja runa par eh, informāciju, tad eh, es uzskatu, ka buzē teiktais bija ļoti interesants, bet informācijas jomā mēs vienmēr saskaramies ar problēmu, ka tie, kuriem visvairāk ir vajadzīga informācija, jo viņi vismazāk zina par šo jomu, tad eh, viņiem īsnībā tie sniedz pārāk daudz informācijas. 20 lapuses ar detalizētu informāciju ir varbūt pārāk daudz. Mums ir jānodrošina šīs informācijas skaidrība, jo pretējā gadījumā šie cilvēki nemaz šo informāciju nevar izmantot. Eh, nākamais par eh, kredītu pārbaudēm. Es piekrītu Pusoju kungam Mums vajadzētu steidzami apspriesties ar Lehner kungu. Es uzskatu, ka noraidīšana ir vajadzīga zināmās jomās, jo bezatbildīga kredīta piešķiršana ir radījis problēmas arī Spānijā, ne tikai ASV. Tieši tāpēc mums vajadzētu padomāt, kā mēs šos jautājumus varētu apskatīt kopumā. Paldies! Nākamais runās Foksa kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties Lehner kungam par viņu komentāriem. Es atbalstu komisijas priekšlikumu izveidot eh, vienoto tirgu eh, Eiropā hipotēku jomā. Ir ļoti svarīgi nodrošināt augstus patērētāja aizsardzības standartus. Piekrītu Lehner kunga bažām par eh, komisijas priekšlikumu attiecībā uz deleģēto tiesību aktu skaitu, ko viņi gatavojas ieviest. Manuprāt, ka šis priekšlikums iet daudz tālāk nekā parasti, jo parasti deleģēti akti attiecas uz tehniskiem jautājumiem, bet īpaši šeit ir runa par uh, kredītu ticamību, par kredītu vērtību. Es uzskatu, ka mums vajadzētu būt atbildīgiem par šo jautājumu šeit parlamentā. Es uzskatu, ka komisija šeit ir pieļāvusi kļūmi, un, manuprāt, visas partijas par to vienosies. Vēl gribētu paust eh, trīs eh, problēmas, eh, kas man ir radušās saistībā ar šo priekšlikumu, cerams, ka Lehnera kungs savā ziņamā tās ņems vērā. Otrais pāns komisijas priekšlikumā paredz, ka uh, tā saucamās hipotēkas, kas ir paredzētas īpašumiem, ko pērk, lai pēc tam izīrētu, arī tiks iekļautas šīs direktīvas aptvērumā. Manuprāt, šāda veida hipotēkas ir atšķirīgas no standarta iedzīvotāju eh, hipotekārajiem līgumiem. Es uzskatu, ka te ir runa par darījumiem, lai veiktu peļņu, un šeit patērēta aizsardzība nav vajadzīga. Galu galā tas ir tāds eh, biznesa darījums. Uh, Mani uztrauc arī 17. pāns, kur ir runa par konsultācijām. Te ir runa par to, ka ir jāsniedz informācija par pietiekami lieliem, pietiekami lielu uh, līgumu skaitu, kas ir pieejams tirgū. Manuprāt, juridiskā ziņā šis formulējums pietiekami liels ir uh, ļoti neskaidrs. Ir jāpadomā, kādi hipotekārie kredīti tieši ir apskatīti. Mēs īstenībā ar to panāktu, ka patērētājs saņem mazāk informācijas, nevis vairāk. Priekšlikums par standartizēto Eiropas informācijas lapu neataino situāciju vairākās dalībvalstīs. Es uzskatu, ka vajadzētu šeit pieļaut nacionālo interpretāciju, jo pretējā gadījumā uh, Industrijai radīsies ļoti liels izmaksas, bet patērētām no tā nekāda labuma nebūs. Noslēgumā priekšsēdētājs kundze es vēlētos izteikt tādu vispārīgu komentāru. Iespējams, ka patērētāji uh, iztērē daudz vairāk naudas procentu maksājumos, nekā uh, pērkot jebkādu citu priekšmetu eh, savā mājasēmniecībā. Un tieši tāpēc mums ir jānodrošina, lai šie priekšlikumi nepadarītu kredītus tik dārgus, ka mēs e, īsnībā iegremdētu nabadzībā tos cilvēkus, kas, e, kurus mēs pārstāvam. Mēs tādējādi neļausim šiem cilvēkiem ņemt kredītus. Jā, šie priekšlikumi tiek e, izdarīti ar ļoti labiem nolūkiem, bet īstenībā mēs neaizsargājam patērētājus. Rezultātā šie kredīti kļūs tik dārgi, ka tikai nedaudzi no mūsu vēlētājiem būs spējīgi tos uzņemties. Paldies, jūs patiešām izteicāt ļoti labu domu, un e, šis ir ļoti liels izaicinājums Eiropas tiesību aktiem. Cenšoties ieviest uzlabojumus, mēs visu tikai sarežģījām. Roitavas kundze nākamā. Paldies! Man ir jautājums komisijai. Es gribētu zināt, vai komisija ir veikusi analīzi, lai izpētītu ietekmi, kāda šai direktīvai būtu, kurās valstīs šī direktīva nodrošinātu augstāku patērētu aizsardzību, aizsardzības līmeni. Uh, vai arī izmainītu uh, bankas sniegto kredītu nosacījumus. Daudzos gadījumos uh, dalībvalstīs, kurās nav konkrētu tiesību aktu par šādiem jautājumiem praksē, šādi nosacījumi vienalga tiek piemēroti. Bieži vien ir runa par uh, kredītiem, kurus jau aptver patērētāju kredītu direktīva, tāpēc man šķiet, ka šeit ir redzama pārklāšanās. Es uzskatu, ka patērētājiem vajadzētu gūt labumu no harmonizētas informācijas, vai arī vajadzētu standartizēt informācijas sniegšanu. E, bet tajā pašā laikā piekrītu arī tiem runātājiem, kas e, pieminēja nacionālas interpretācijas nepieciešamību. Deleģētie akti attiecībā uz vairākiem pieminētajiem punktiem mums varētu radīt problēmas. Varētu sākties diskusijas par to, vai ir loģiski tos piemērot. Manuprāt, 11. pāntā ir e, neskaidrības. Tāpat arī vēlos pieminēt 22. pantu. Es eh, gribētu, lai referents paskatās uz eh, šiem neskaidriem terminiem, kas parādās šajos pantos un cenšas šeit ieviest uzlabojumus. Štīles kundze. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī uh, ēnu referentiem. Kā jau citi runātāji teica, hipotekārais kredīts ir tādas ilgtermiņa saistības, un uh, daudzās mājasēmniecībās tas rada visvairāk izmaksu, un tās ir vislielākās saistības, ko te jebkad uzņemsies. Ja uh, ģimene nevar samaksāt uh, hipotekārā kredīta maksājumus, tad tās riskē ar to, ka zaudē savu mājokli. Pašreizējā situācijā daudzas ģimenes cieš no ekonomiskām problēmām. Šajā kontekstā šīs tiesība akts ir ārkārtīgi nozīmīgs. Daudz runāja par eh, konkurenciju hipotekāro kredītu jomā. Es uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgi, jo patērētājiem ir vajadzīga pēc iespējas lielāka izvēle pieņemot šo svarīgo lēmumu. Un tirgu atvēršana ir ārkārtīgi nozīmīga. Eiropas Savienības regulējums par kredītu piešķiršanu norādas to, ka bankas maina savus kredītu sniegšanas nosacījumus un arvien vairāk cilvēkiem ir grūtības nopirkt savu pirmo īpašumu. Dalību valstīm vajadzētu aizsargāt šos cilvēkus, kas pērk savu pirmo īpašumu. Uh, Referentam ir pilnīga taisnība par informāciju un par to, ka mums ir jānošķir mārketings no uh, konkrētas īstas informācijas. Tad, kad tiek sniegta informācija par līguma nosacījumiem, tai ir jābūt pēc iespējas skaidrākai, Tā ir jāsniedz tādā veidā, lai patērētājs saprastu visus iespējamos uh, problēma aspektus, ko tas uzņemas pieņemot šo lēmumu. Attiecībā uz informatīvajiem dokumentiem, manuprāt, šeit ir jāuzsver skaidrība, informācijas vienkāršība un arī vienkārši formāts. Par agrīnu atmaksāšanu, par refinansēšanu un aplikšanu ar ķīlu es uzskatu, ka šos jautājumus vajadzētu izskatīt, un man ir prieks, ka jūs esat tos ņēmies vērā. Jautājums komisijai Cik daudz Eiropas iedzīvotāji ir saņēmuši kredītu no bankas, kas atrodas citā valstī? Paldies, nākamais runās eh, mūsu priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, es eh, nevēlējos eh, iedziļināties šī jautājuma būtībā, bet es vēlējos parunāt par Van Ņoka kunga pieminēto procesuālo jautājumu. Uh, Vēsturiskā ziņā koordinātāru starpā nav bijušas diskusijas par to, vai mums vajadzētu kļūt par galveno komiteju šajā jautājumā. Taču komiteja ir, komisija ir diskutējusi par vienotāku hipotekāro kredītu tirgu. Tika gatavot arī zaļā grāmata, uz kuru atbildēja Džons Pērvis kurš vairs eh, nav Eiropas parlamenta deputāts. Šajā komitejā bija runa par ekskluzīvo kompetenciju hipotekāro kredītu jomā. Un es vēlētos teikt man Joka kungam, ka koordinatori ir ļoti apņēmīgi uzturēt mūsu kompetences jomu. Mēs uzskatām, ka šeit ir vairākas sfēras, kas ir ļoti saistītas ar patērētāju aizsardzību. Kā jau referents norādīja, ir redzamas ļoti daudzas paralēles attiecībās patērētāju aizsardzību, un mēs, piemēram, bijām atbildīgi par patērētāju kredītu direktīvu, kas arī skar šādus punktus. Es uzskatu, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai šī komiteja likt uzsvaru uz tām jomām, kur mums būs ekskluzīva kompetence. Kā jau tika norādīts, Motivācija ir mainījusies. Sākotnējais komisijas priekšlikums bija eh, vairāk saistīts ar vienota tirgus izveidi hipotekāro kredītu jomā. Tagad mēs domājam vairāk par patērētāju aizsardzību. Mēs esam pieredzējuši sliktu pārdošanas praksi, kas ir e, radījusi daudz problēmu patērētājiem un arī pašām bankām. Tieši tāpēc eh, šajā jomā mums vajadzētu uh, aicināt mūsu kolēģus ekonomisko monetāro lietu komitejā uh, eh, pieskārties šiem jautājumiem. Pēdējais komentārs. Mēs pēc brīža runāsim par laika grafiku, taču uh, pašreizējā situācija sarunās norāda uz to, ka ekonomisko un monetāro lietu komiteja ir piedāvājusi mums pastiprināto sadarbību, taču uh, ir eh, liegusi ekskluzīvo kompetenci jebkurā no pāntiem. Es gatavošu atbildes piedāvājumu, par kuru mēs apspriedīsimies. Ekon, ekon komiteja ir ieteikusi neakceptējami īsu laika grafiku. Viņi ir nozīmējuši referendu šim priekšlikumam gadu pirms šis jautājums nonāca parlamentā. Uh, Un e, īsnībā viņi jau pētīja šo jautājumu pirms viņiem tika piešķirta kompetence. Mums ir jānodrošina, lai šai komitejai būtu iespēja izskatīt visus patērētāju aizsardzības aspektus. Es vēlētos e, pateikties par to, ka visi koordinātori ir šeit klāt, un es ceru, ka viņi atbalsta manis teikto. Paldies, tagad uzklausīsim komisiju. Paldies! Paldies par ļoti konstruktīvajiem komentāriem, ko mēs uzklausījām par šo priekšlikumu direktīvai. Tas radās ilgo sagatavošanas, sagatavošanās darbu rezultātā. Kā jau tikko tika teikts, 2004. gadā tika gatavota zaļā grāmata, pēc tam tika sagatavota baltā grāmata, kur tika ieteikti dažādi pētījumi, ekspertu grupu darbs, analīzes, un noslēgumā mēs nonācām pie priekšlikumiem, kas pašlaik tiek apspriesti. Priekšlikuma mērķis, protams, ir eh, nodrošināt pirmo posmu hipotekāro kredītu tirgus atvēršanai. Vienlaicīgi ir jānodrošina augsta patērētāju aizsardzība un ir jānodrošina arī atbildīga aizdošanas un aizņemšanās eh, rīcība mm, no visām iesaistītajām pusēm. Kā jau mēs visi zinām, hipotekāro kredītu jomā galvenā problēma ir informācijas uh, liekšana. Aizdevējs nesniedz aizņēmējiem informāciju, kas var radīt daudz problēmu. Ir iesaistīti arī dažādi starpnieki. Taču hipotekārajos uh, kredītos parādās arī vairākas uh, kļūmes regulējošajā jomā, jo kredīti institūcijas nevienmēr tiek pietiekami uzraudzītas visās dalībvalstīs. Esam pamanījuši arī nepiemērotu regulējumu vairākās dalībvalstīs, piemēram, ja ir runa par uzņēmēja darbības noteikumiem, kas tiek piemēroti dažādiem tirgus dalībniekiem. Tā visa rezultātā mums e, šodien nav vienota tirgus hipotekāro kredītu jomā. Mums nav arī nekādu, e, nekādas statistikas par hipotekāriem kredītiem, kas tiek piešķirti pār robežām, bet e, mēs lēšam, ka šis skaitlis varētu līdzināties nullei. Mums ir jānodrošina iespēja piešķirt hipotekāros kredītus eh, pāri robežām, bet tajā pašā laikā ir jāparedz arī profilakses pasākumi, lai daži kreditori nepiešķirtu aizdevumus bezatbildīgi. Vairākās dalībvalstīs esam pamanījuši, ka šāda bezatbildīga rīcība notiek, piemēram, kreditori sniedz aizdevumus ārvalstu valūtās, un līdz ar to aizņēmējam netiek sniegta pietiekama informācija par risku, ko tas uzņemas, ai, uzņemoties aizņēmumu šādā ārvalstu valūtā. Tāpat arī netiek pietiekami labi pārbaudīti aizņēmēji ienākumi un viņa spējas atmaksāt kredītu. Tas uh, radīja bāzi komisijas priekšlikumiem. Mēs centāmies, lai tie būtu pēc iespējas samērīgāki. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīga mērtiecīga harmonizācija. Attiecībā uz dažiem komisijas priekšlikuma elementiem mēs iesakām maksimālu harmonizāciju. Uh, Tas attiecas uz informācijas sniegšanu pirms līguma noslēgšanas. Tā ir jāsniedz aizņēmējam. Savukārt citos gadījumos mēs apzināmies variāciju iespējas dažādās dalībvalstīs, ņemot vērā re atšķirīgos režīmu, kas darbojas šajās dalībvalstīs, līdz ar to ir jāpieļauj zināms elastīgums, lai šīs dalībvalstis varētu saglabāt uh, savas sistēmas, kas dažos gadījumos ir visnotaļ efektīvas. Daži runātāji pieminēja nepieciešamību nodrošināt atbilstību patērētāju kredītu direktīvai. Par to tika ilgi spriests Eiropas parlamentā un arī padomē esam centušies balstīt komisijas priešlikumu, cik vien var uz šo patērētāju kredītu direktīvu, bet dažos gadījumos atšķirības bija pietiekami pamatotas. Dažkārt nosacījuma attiecībā uz hipotekāro kredītu, uz hipotekāriem kredītiem ir vēl stingrāki nekā patērētāja kredīta direktīvā. Uh, Piemēram, ja runa par starpniekiem, ir jānodrošina pietiekams piesardzības režīms. Šāds režīms jau ir nodrošināts apdrošinātāju starp, starpniekiem, bet eh, kredīt starpniekiem šāds eh, režīms nav nodrošināts. Tāpat arī ir paredzēts pienākums eh, kreditoram veikt kredīta uh, ticamības pārbaudi. Tas pats attiecas arī uz atbildīgo aizdevumu piešķiršanu visā Eiropas Savienībā. Komisija ir gājusi pietiekami tālu, sakot, ka negatīva vērtējuma gadījumā kredītu nedrīkst piešķirt. Ja tā notiek, tad uh, šāda kredīta ticamības uh, pārbaude varbūt nemaz nav vajadzīga. Mēs zinām, ka Daži tirgus dalībnieki ir pauduši bāžas, ka pienākums noraidīt kredītu piešķiršanu varētu norādīt uz, ne, uz pienākumu piešķirt kredītu gadījumā, ja šis novērtējums ir pozitīvs, bet komisija to savā priekšlikumā nemaz nebija paredzējusi, mums vajadzēs to pasvītot uh, noteiktajā apsvērumā komisijas priekšlikumā. Uh, Tiesības uz ātrāku atmaksu ir svarīgs elements patērētājiem. Mēs uzskatām, ka katram patērētājam vajadzētu dot tiesības atmaksāt kredītu pirms beigu datuma. Taču arī šeit sistēmas dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas. Kaut arī direktīva paredz tiesības aizņēmējiem uh, atmaksāt kredītu pirms eh, kredīta beigu termiņa, iespējams, ka tiek uzlikti konkrēti nosacījumi, kas ir iekļauti dalībvalstu tiesību aktos. Es atvainojos, bet mums ir vēl jāskata viens eh, jautājums, saka priekšādātājs. Ietekme par eh, šī, šī priekškuma ietekme dalību valstīs, mēs esam identificējuši tās dalību valstis, kas visvairāk tiktu skartas ar šīs direktīvas nosacījumiem. Kā jūs zināt, vairākas dalību valstis ir e, transponējušas e, kredītu patērētāju direktīvu attiecinot to arī uz hipotekāriem kredītiem, un tieši tāpēc mēs savā analīzē varējām iekļaut šīs izmaiņas e, nacionālajās likumdošanās. 30. pantā jūs varēsiet atrast mūsu analīzi par ietekmi dažādās dalībvalstīs. Es eh, gribēju lūgt Lehner kungam, vai viņš eh, var izdarīt kopsavilkumu, vai varbūt viņš to var darīt tā pavisam īsi, viens minūtes laikā. Liels paldies, es izteikšu pavisam īsu piezīmi. Vispirms esmu ļoti pateicīgs par uh, atzinumu attiecībās kompetenci, es to ņēmu vērā. Es uh, uz savās uzstāšanās laikā to nepieminēja, bet esmu ļoti pateicīgs priekšsēdētājiem par to, ka viņš to pieminēja. Es uzskatu, ka tas ir ļoti loģiski, ka um, viss ir jādara šīs lietas labā. Attiecībā uz komisijas teikto, manuprāt, ir apsveicami tas, ka Roitevas kundzes jautājumā nevajag šeit visu uh, izmainīt. Šeit nav runa par tādu pamatīgu sistēmas maiņu, bet gan par pirmo soli. Es neuzskatu, ka finanšu krīze varētu tikt eh, aizskavēta tieši ar šo direktīvu. Galu galā te ir runa par refinansēšanas jautājumu. Tas attiecas uz visiem šiem priekšnosacījumiem. Vācijā un Francijā neskatoties uz uh, Uh, šo finanšu krīzi nenotika tāda milzīga hipotekāro kredītu anulēšana. Jā, ja rezultāts ir negatīvs kredīta izvērtējumā, tad uh, kredītu nedrīkst piešķirt. Bet uh, tādā gadījumā kredīta institūcijas speciālistam ir jāriskē ar to, ka astoņas gadus pēc eh, šī lēmuma banka pateiks, ka šis lēmums nav bijis pareizs. Ir jādomā par banku pašu kapitālu, par uh, nodrošinājumiem un tā tālāk. Esmu ļoti pateicīgs par uh, visiem, kas piedalījās diskusijās. Mums uh, vajadzēs ietur, pieturēties mūsu kompetences robežām un ieviest visus attiecīgos labojumus. Lās paldies, jā, mēs noteikti uh, Uh, piedalīsimies sarunās ar ekonu komiteju. Mēs tagad cenšamies uh, vest sarunas par laika grafiku, kas uh, dotu jums mēnesi laika gatavot jūs ziņojumu un nosūtīt to tulkošanai 20. jūnijā. Tas nozīmē, ka mēs varētu izskatīt mūsu pēdējā sanāksmē pirms vasaras atvaļinājuma 11. un 12. jūlijā. Ekon komiteja vēlējās balsot par atzinumu 11. jūlijā. Tas uh, nedod mums laiku vispār gatavot šādu atzinumu, un tas mums nav akceptējami. Bet eh, cerams, ka mums izdosies panākt eh, mums izdevīgu darījumu. Tagad es vēlētos pateikties Kārhos kundzei, kas vadīja šo sanāksmi. Mēs eh, samainījāmies vietām, tāpēc, ka mēs abi divi esam ēnu referenti par Salvīnī ziņojumu. Tagad es gribētu pateikties Salvīni kungam, ka viņš ir ieradies pie mums. Mums nav pārāk daudz laika, tā ir tikai pirmā viedokļa apmaiņa. Varbūt jūs varētu uh, savu ievadrunu teikt uh, diezgan īsi, un pēc tam es uh, došu vārdu arī ēnu referentiem īsi izteikties. Un es uh, vēlējos arī atsaukties uz uh, vēstuli, ko esmu saņēmis no Šemetas kunga pēc uh, vienotā moitas kodeksa prezentācijas Es domāju, ka jūsu ziņojumā vajadzēs arī to pieminēt, bet es eh, par to runāšu īsāk vēlāk. Tad Salvīnī, Korhola, Raptī, Šmīts un es ir runātājs sarakstā. Haidi Rūla arī? Nē. Vai kāds no goē e runās? Mums ir 15 minūtes un 5 runātāji. Zaņiecka kungs arī no komisijas. Raptī arī. Jā, es jūs jau pieminēju, jūs taču esat ēnu referente. Tad Korhola, Raptī, Šmits un es. Zaņecka kungs un uh, Silvānī. Salvīnijas atvainojos, pirmais. Vediamo di passare dalle 15 pagine a 2 pagine. Paldies, priekšsēdētāji. Es tiešām sam centīšos saīsināt savu uzstāšanos no sākotnējām 15 lapusēm uz divām. Pateicos arī sekretariātam par uh, atbalstu. 16. jūnijā notiks uh, tikšanās ar ēnu referentiem. Mums ir jāveic uh, liels organizatoriskais darbs, un es vēlētos šobrīd pievērsties pāris galvenajiem punktiem. 20. 24. jūnijā 2013. gadā būtu jāstāja spēkā konsolidētajam muitas kodeksam, bet eh, šis termiņš jau eh, tagad ir skaidrs netiks respektēts, tādēļ mums ir jāparāds cits termiņš. Un um, ir jānoskaidro, kāda ir komisijas un dalību valstu viedoklis, kuras dalību valstis iebilst pret šā kodeksa spēkā stāšanos vēlākā datumā. Varbūt būs jāsāk pakāpeniskā mm, aktualizētā muitas kodeksa īstenošana. Tas jādara pakāpeniski. Ļoti svarīgi ir uh, garantēt preču aprites drošību Eiropas Savienībā. Protams, arī uzņēmumi vēlas saņemt uh, saulēcīgu informāciju, bet tai pašā laikā patērētāji vēlas būt pasargāti no preču uh, viltojumiem, no kriminālām darbībām, no teroristu uzbrukumiem. Ir virkne iemeslu, kādēļ ir svarīgi spēt kontrolēt preču apriti un tās preces, kas tiek ievestas Eiropas Savienībā, jo šeit ir svarīgi uh, patērētāju aizsardzības jautājumi, arī jautājumi, kas saistīti ar cīņu pret terorismu. Bieži viena uh, harmonizācijas pakāpe starp 27 dalību valstīm ir atšķirīga veselais saprāts uh, iestājas par to, ka muitas jomā šī harmonizācija ir nepieciešama vispiespējamā uh, augstākā līmenī, un tas ir jādara saulaicīgi. Ir uh, tas uh, jādara, lai novērstu nepieci, novērstu kavēšanos, uh, preču apritē. Tāpat ir nepieciešams nodrošināt kontroli un inspekciju. Nedrīkstam aizmirst arī savstarp, eh, starptautiskos aspektus par eh, mūsu partneru valstīm, kas ir trešās valsts, arī par mūsu konkurentiem eh, pasaules tirgū. Un tāpat ir svarīgi nodrošināt, lai tiktu respektētas gan parlamenta, gan uh, padomes tiesības uh, šo lēmumu pieņemšanā. Šis ir, uh, šī ir tikai pirmā viedokļa apmaiņa kolēģi, un tādēļ es arī ilgāk nerunāšu. Paldies, saka priekšsēdētājs Savinīkungs, ļoti lakoniski un informatīvi mūs iepazīstināja ar savu ziņojumu projektu. Tagad vārds uh, Korhaus kundzei. Paldies! Līdztekus bez papīra muitas dokumentācijas ieviešanai es uzskatu, mums ir nepieciešams uzlabot arī sadarbību starp muitas ierēģiem un tirgus uzraudzības iestādēm. Par to esam runājuši jau iepriekš runājot par tirgus uzraudzību un preču drošību Uh, efektīva tirgus uzraudzība ir svarīga, lai nodrošinātu godīgu konkurenci Eiropas Savienībā, lai tiktu ievēroti uh, vienoti noteikumi, lai tiktu īstenota kontrole mm, pa precēm, kas nonāk tirgu ir svarīgi veikt tirgus uh, uzraudzības pasākumus uh, jau tad, kad preces tiek ievestas Eiropas Savienībā, un tādēļ ir svarīgi nodrošināt muitas iestāžu un tirgus uzraudzības iestāžu sadarbību. Tas arī man īsumā bija viss. Paldies, Rapķikundze! Paldies, priekšsādātāji. Es arī ļoti lakoniski izteikšos. Vispirms vēlos pateikties referentam, kurš ir izraudzījies pareizo pieeju, lai varētu strādāt raiti un tā pašā laikā aptvert uh, visus svarīgākos aspektus. Laiks šajā gadījumā ir tiešām izšķirošs faktors. Mums ir nepieciešams ieviest uh, modernu, mod, uh, efektīvu muitas sistēmu. Šeit laika faktors būs svarīgs. Virknē valstu tas radīs uh, grūtības pieskaņojoties jaunajai sistēmai, jo vēl nebūs ieviesta nepieciešamā modernā tehnoloģija. Tādēļ jāparedz pietiekami daudz laika šo pasākumu īstenošanai. Nākošais jautājums ir finansiālie aspekti. E, šeit ir runa par e, dalību valstu finansējumu un par komisijas nodrošināto finansējumu. Uh, Mums uh, jāraugās uz to, lai mēs uh, īsta, izmantotu modernas, uh, efektīvas datorsistēmas, lai tiktu sistēmā iestrādāti arī kontrolas elementi, lai novērstu risku, kā rezultāti ir pretēji tam, kas iecerēts. Un noslēgumā gribētu aicināt mm, nepārspīlēt uh, detaļās, iedziļinoties kaut kādos uh, atsevišķos jautājumos, bet skatīt ainu kopumā. Mums ir jāatceras, ka ir preces, kas ir paredzētas konkrētiem tirgiem un ir jāsaskaņo viss ar patērētāju interesēm. Šmitkungs, paldies. Priekšsēdētāji, varbūt es kļūdos, er, domājot, ka tas ir ļoti politisks jautājums un ka šī politizācija pēdējo nedēļu laikā vēl ir pieaugusi. Mm, domāju, ka nekļūdos. Šobrīd muitas kontroli izmanto citu mērķu sasniegšanai, nekā tas ir bijis līdz šim. Uh, ja mēs tagad runājam par termiņu, vai ir pamatot prasīt papildus uh, laika piešķiršanu, vai gluži otrādi mums ir jāsaprot, ka mums vairs nav daudz laika atlicis, varbūt mums ir jārīkojas ļoti ātri. Un eh, jādomā arī par citām problēmām, kas varētu rasties. Protams, efektivitāte darbā ir jāsaskaņo ar uh, Uh, nepieciešamību pātrināt uh, šo procedūru. Man nav nekas iebilstams uh, pret to, ko teica mūsu referents, un tomēr mums ir jāapzinās, ka pašreizējā situācijā šis temats ir politiski daudz aktuālāks nekā tas bija pirms pāris nedēļām. Rūlis kundze. Nē, jūs nevēlaties uh, uzstāties. Nu, tad es pats uh, dažus komentārus izteikšu. Manuprāt, Salvīnīkungs norādīja uz svarīgākajiem elementiem, bet es tikai gribēju vēl akcentēt uh, jautājumu par uh, muitas uh, kodeksa ieviešanu un ar to saistītajām sistēmām šeit tiešām ir eh, zināmas problēmas ar dala, dalību valstu gatavību kodeksa ieviešanai un kā nodrošināt to, lai tas tiktu izdarīts pēc iespējas efektīvā veidā. Varbūt tiešām jādomā par grafiku. Mēs esam saņēmuši komisijas vēstuli, kas tiks izdalīta visiem uh, mūsu komitejas locekļiem Un tad mums būs arī jādomā par mūsu priekšlikumiem. Cerams, ka komisija mūs atbalstīs, un tas mums dos iespēju organizēt stratēģisku diskusiju par jauno instrumentu ieviešanu. Vēl viens jautājums. Mēs jau esam pieredzējuši to, ka uh, muitas darbības veids ir mainījies Eiropas Savienībā. Uh, iekasējot uh, ieņēmumus un kontrolējot eksportu un importu, un tagad mūs uztrauc vairāk jautājumu par preču drošību, par uh, preču viltojumiem, kas ir kļuvuši politiski nozīmīgāki jautājumi. Un Es domāju, ka mums ir jāuzsver arī jautājums par sadarbību. Eh, kad es nesen apmeklēju uh, lielu kravas uh, pārstrādes centru, uh, no kura preces tiek eksportētas uz ārvalstīm, tad visas šīs preces, es konstatēju, tika uh, apstrādātas vienas dienas laikā un nosūtītas, un tika aizturēts tikai tās preces, kuras, eh, kuru aizturēšana prasīja eh, iepriekš veiktie operatīvai pasākumi. Patiesībā šis eh, kontroles darbs tiek veikts jau iepriekš vācot un apkopojot un analizējot informāciju, līdz ar to arī muitas loma ir mainījusies, ir eh, jārunā par iespēju piekļūt eh, informācijai, to analizēt un izvērtēt. Tā kā vairāk runātāju nav, tad es aicināšu Zaleska kungu teikt dažus vārdus noslēgumā. Un pēc tam es došu arī vārdu Salvīnī kungam. Jā, Zelīnska kungs tagad uzstāsies lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos norādīt, ka mēs augstu vērtējam šo iniciatīvu. Mēs uh, pēc šīs diskutijas redzam uh, iespēju ja tiešām veidot pastiprinātu sadarbību uh, muitas jomā Eiropas Savienībā. Un tagad par svarīgākiem punktiem. Par uh, muitas uh, modernizāciju un jauno kodeksu. Uh, vēlos uzsvērt, ka mēs negaidām, kad tiks apstiprināts jaunais kodeks, bet mēs strādājam katru dienu, uzlabojot spēkā esošos tiesību aktus, esam uh, pastiprinājuši drosību, drošības pasākumus un uh, drošības standārtus, tāpat ir IPR regula pieņemta. Šī uh, muitas uh, kodeksa pārskatīšana ir darbietilpīgs. Uh, process, bet eh, tajā ir iesaistīts darb, dalību valstu administrācijas eh, process, tiek saskaņoti un standartizēti, tik izveidotas Eiropas uh, Savienības informātikas sistēmas, kas uh, atbalstītu šā kodeksa īstenošanu. Bet mēs uh, veicinām sadarbību starp dalību valstīm. Mums ir veikts pētījums par administratīviem sodiem, lai nodrošinātu uh, to, ka uh, šie noteikumi tiek saskaņoti, lai uh, uzņēmumiem būtu vienādi spēles noteikumi visā Eiropas Savienībā. Mēs uh, augstu vērtējām šo sadarbību, kas notiek, un komisija ir gatava arī turpmāk sadarboties ar Salvīnīkungu un komitejas deputātiem. Priekšsēdētājs paldies, Zaļieska kungs, un tagad vārds uh, Salvīnīkungam, vai jums ir kādi noslēguma komentāri par, par grafiku un par, par uzklausīšanu? Paldies! Nākošu nedēļu kopā ar ēnu referentiem mums būs iespēja vienoties par uh, termiņu uh, par 16. jūniju. Jūs visi saņemsiet pa e-pastu. Uh, rez rezumē tādu kopsavilkumu piecus, uh, eh, par pieciem, sešiem punktiem, ko es jau norādīju savā uzrunā. Šeit ir runa par tehniskiem ieviešanas aspektiem, bet arī par politiskiem aspektiem. Un mums uh, pie šiem jautājumiem būs jāstrādā pēc iespējas drīz. 16. jūnijas ir datums, kad notiks uzklausīšana, un es domāju, ka mēs saņemsim daudz uh, liederīgas informācijas, un es vēlos pateikties komitejas sekretariātam par sagatavošanas darbu, kas ir veikts. Priekšsēdētājs, paldies jums par jūsu veikumu šai jautājumā. Tā tad gribu informēt, ka uzklausīšana notiks 16. jūnijā no 10 no 10. līdz 12.30 šis raid, šī uzklausīšana tiks pārraidīta internetā un mēs arī esam sazinājušies ar mūsu komunikāciju departamentu un domājam, ka varbūt vajadzētu informēt jau saulaicīgi dalību valstu muitas darbiniekus un uh, Uh, plašsaziņas līdzekļus, lai uh, piesaistītu viņu uzmanību. Šis, uh, šis tātad ziņojums ir jānodod tūkošanai līdz 30. augustam, tad tas tiks izskatīts 17. ne, tiks izskatīts septembrī un balsojums notiks 17. oktobrī. Uh, Tagad mūsu sēdē ir pārtraukums un tiksimies atkal šo pēcpusdienu 15. 15. šo pēcpusdienu un uh, četros uh, notiks uzklausīšana par publiskā iepirkuma modernizāciju. Un tagad uh, pusdienas pārtraukums.